most probably I can imagine. Please, can you, can you please take your... Lūkšu visus ieņemt vietas mums. Allora, si è appena conclusa la riunione dei coordinatori. Tātad koordinātori sanāksme nu pat beidzās, un koordinātori nolēma piekrist Vertmanā uh, kungā lūgumam. piešķirt ārkārtas statusu lūgumrakstiem, kas ir saistīti ar bērnu stāvokli Dānijā. Uh, un tas ir tā. Un, un tajā pat laikā mm, Jotovas eh, kundzes eh, lūgums attiecībā uz eh, Purvanov kunga lūgumu rakstu tika noraidīts. Tālāk pēc Fernandes kunga lūguma mm, mēs piekrit lietām grozīt lūgumu rakstu 0709 šērsvīta 2013, atstājot šo lūgumu rakstu atvērtu. Tajā pat laikā mēs piekritām zaļo grupas lūgumam izdarīt grozījums lūgumu rakstā 0691 šērsvīta 2013 un 0694 šērsvīta 2013 par dzīvnieku labturību tad arī šīs abas, šie ap tie lūgumraksti paliek atvērti. Koordinātori nepieņem lēmumu attiecībā uz janvāra sanāksmes darba kārtību, jo tā netika izdalīta, tā tiek izdalīta tikai tagad, tādēļ galīgais lēmums attiecībā uz darba kārtības projektu pieņemšanu tiks pieņemts līdz rītdienas vakaram. Tālāk. lēmām par Eiropas pilsēnu iniciatīvas pil procedūru, lai pātrinātu procedūru un publis, pirmo publisko uzklausīšanu. Saņemām informāciju, respektīvi es to nodevu koordinatoriem. Attiecībā, ar, attiecībā uz kalendāru maiņu tika iekļauts pāris ārkārtas uzklausīšanas mūsu komitējai, lai varētu uh, lūk piemērot jauno regulu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kas ir apstiprināta. Kas attiecas uz interneta portālu? Uzsācies izmēģināšanas periods. Tad to bija paredzēts uzsākt, bet tas pārcelt uz vēlāku laiku, un tas tā vietā sāksies janvāra vidū. Un tāpēc protams, tiks pārlikts arī pavisam reālais darbības uzsākšanas laiks portālam. Mēs informāsim arī informatīvu uzklausīšanu ar parlamenta deputātiem, lai mēs varētu saprast, kā šis portāls darbojas. Un, jebkurā gadījumā šis portāls, kā jau teicu, darbu neuzsāks, kamēr mēs kā komiteja nebūsim apstiprinājusi to. Un koordinātori turklāt arī pieņēma lēmumu uzstāt uz to, ka komitejas priekšsādātāja konferences pieņemtais lēmums attiecībā uz mūsu lūgumu neuzklausīšanu ar īpašu, attiecību uz īpašo ziņojumu par Frontex, um, nu tā tad ir jāaps, jāapspriež. Šo lūgumu izteica ombuds. Pēdējā plenāra sēdē visi lūgumi pašinstitīvas ziņojumiem tika noraidīti, jo tika teikts, ka lūk, sasaukums tuvojas beigām. Koordinātori tomēr grib lūgt komitejas priek, komiteja priekšādātāju konferenci apsvērt to, cik ļoti steidzams un svarīgs būtu šis ziņojums. Šādu lūgumu sagatavosim. Turklāt runājām arī par februāru darba kārtību, tāpat arī marta sanāksmu darba kārtību, un šajās darba kārtībās tiks iekļaut atsevišķi īpaši delikāti punkti. Piemēram, februārī attiecīgi mēs esam nolēmuši iekļaut darba kārtībā lūgumu rakstus par Dānijas bērnu aprūpas un aizgādības gadījumiem, tāpat arī starposmu pētījumu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu un šīs iniciatīvas īstenošanā gūtajām mācībām. Savukārt marta darba kārtībā iekļausim lūgumu rakstus par bērnu aprūpi, kas attiecas uz uh, Lielbritāniju, Vāciju, Austriju un Nīderlandi. Nu jā. Nu lūk, un tagad mēs varētu apstiprināt šīs dienas darbu kārtību. Pirmām kārtām tad nākšu klajā ar priekšādātājs paziņojumiem. Pats galvenais darba kārtības punkts šobrien ir astoņi lūgumraksti, kas attiecas uz imigrāciju un bēgļu tiesībām, kā arī dzen sistēma, kas attiecas uz patvērumu piešķiršanu. Tāpat ir saņemts arī lūgumraksts, kas attiecas uz metāna cauruļva, gāzes cauruļvadu Francijā Tāpat arī uzklausīsim informāciju par mūsu misiju, jeb faktu vākšanas vizīti Galīcijā. Esam saņēmuši arī lūgumu grozīt darbu kārtību. Attiecībā uz 14. darbu kārtības punktu. Pēc mūsu kolēģa Bekera lūguma un viņam šajā lūgumā pievienojās pirmais lūguma raksta mm, iesniedzējs, ja parakstītājs, Eh, viņi vēlas šo lūgumu rakstu apsvēršanu pārcelt uz vēlāku jēdzi, jo viņi nevarēja ierasties šeit. Tātad uz nākamo sanāksmi. Tāpat līdzīgu lūgumu ir iesniedzis arī kolēģis Bostināru un kolēģis Jārs. Un kas attiec uz 16. darbu kārtību punktu, kur mēs runājam par Rošiem Montana, šo cilvēku, eh, šo lūgumu rakstu uzskata par tādu īpatnēju. Un turpmākajās nedēļās runāsim par to, vai tas ir pieņemams vai nē, kā aizsargāt lūgumraksts iesniedzēja tiesības, bet lūgumraksts tika iesniegts pēc noteiktā termiņa, un, bet diemžēl tāpēc ne, nevarējām paspēt informēt lūgumrakstu iesniedzēju, viņš tam ir jau ieradies, nu, redzēsim, kas te notiks. Tālāk gribu jūs informēt par to, ka, ka šīs ar imigrāciju saistītās lūgumrakstu e, lietas tiks skatītas Frontex ģenerāldirektora klātbūtnē un mēs dosim viņam iespēju izteikties par vispārīgu raksturu jautājumiem un Frontex kompetencēm tajā brīdī, kad nonāksim pie šiem lūgumrakstiem un to apspriešanas. Vēl gribu piemetināt. ka ka te ir saistība arī ar Lībe komiteju un organizētu uzklausīšanu. E, šajā gadījumā lūgumraksts iesniedzēja nevarēja būt klāt, bet nosūtīja mums informāciju, tā tiks jums izplatīta, un kas attiec uz balsojumu par faktu vākšanas vizīti Galīcijā, kas bija paredzēta pulksten sešos pēc mūsu kolēģa Bulāna lūguma. Tā tas arī varētu notikt, un nav nekādas citas iespējas mainīt vairs darba kārtību. Un tāpēc gribu jūs lūgt apstiprināt darbu kārtību tās pašaizējā uh, eh, formā. Aukens kundze dāniski. Der er mange, der følger vores arbejde. Priekšādātāji, ir ļoti daudz, kas sako mūsu darbam internetā, tiešraidē, un tāpēc es gribēju teikt, ka, lūk, priecājos, ka mēs esam, esam tomēr, eh, nu, pievērtuši šim jautājumiem par zelta raktos projektu, tātad Rosija Montāna lietu. Uh, jo, jo cilvēki, kas dzīvo Rumānijā, pilnīgi noteikti gaida viņi vēlas pārliecināties par to, ka lūgumrakstu komiteja patiešām kaut ko var panākt, ka tā kaut ko dara, un tāpēc es priecājos, ka mēs šim jautājumam pievērsīsimies. Un turklāt, es domāju, tāpēc, ka lūgumrakstu iesniedzējs ir klāt, mums vajadzētu šo lietu šodien skatīt. Kas attiec uz Nē, nē, tomēr vairs neko citu neteikšu šobrīd un ceru, ka, nu, viss beigu beigās vērtīsies par labu. Paldies, Bostināro kungs, tālāk. Priekšsādātāji. Aici a fost o discuție la nivelul coordonatorilor, totuși trebuie să reamintesc că maniera în care... Paldies, jā, koordinātoru sanāksmē mēs pieņemam zināmus lēmumus, bet es tomēr gribu jums atmin, atgādināt, kāpēc šis jautājums tika iekļauts darba kārtībā. Tas, kā tas notiek, ir nu, ļoti apšaubāmi. Es jau, protams, negribu apstru, apstrīdēt sekretariāta darbu, apšaubīt to, vai tāpat arī koordinātoru darbu, bet šis priekšlikums tika pieņemts. Aukens kundze 16. punktā minēto lūgumu rakstu bija gatava likt priekšā, viņi nu pat jau par to runāja. Jāsaka, man šeit ir vairāki argumenti, ko esmu jau vairāk kārt arī atkārtojis. Pirmām kārtām Rumānijas parlaments divus likumprojektus ir jau norādījis, un šobrīd parlamentā netiek apspriests ne, ne, neviens likumprojekts, kas attiektos uz uh, vidas ietekmes novērtējumu šādos gadījumos. Pagājušajā nedēļā tika pieņemts lēmums. Lai arī atsevišķi no šiem priekšlikumiem bija diezgan tālu ejoši, tad novatoriski attiecībā uz tiesību aktiem Eiropas Savienības līmenī, un Rumānijas parlaments pateica nē, kā jau teicu, netiek šobrīd skatīts nekāds likuma projekts. Pirms divām stundām Eiropas komisija savukārt atkārtojums to, ko tā teica jau pirms eh, pāris mēnešiem, ka nav īstenots ietekmes uz vidi novērtējums. Tas nozīmē, ka tā nevarot lūk izteikties par šo punktu. Un bet vēl viena lieta. Ko tad mēs gal galā šodien varam piedāvāt lūgumrakstiesniedzējiem? Vai tad mēs varam vispār viņam ierosināt kaut ko, ja nu vienīgi slēgt šo lūgumu rakstu? Es esmu pret to. Es domāju, ka šim lūgumrakstam vajadzētu palikt atvērtam, bet ko citu mēs viņam varam piedāvāt tikai un vienīgi to pašu. Mēs nevaram turpināt diskusijas, tāpēc, ka mums nav nekādu jaunu argumentu, ne par, ne pret, nav saņemta informācija, ko komisija var mums no jauna pateikt, pilnīgi neko. Un šobrīd šis projekts ir vienkārši trupceļā. Pirms diviem gadiem vismaz mums bija diskusijas par ietekmes novērtējumu. Tāpēc es domāju, šis lūgumraksts jāsaglabā atvērts un vienkārši debatas jāpārceļ uz tādu laiku, kad mēs saņemsim vairāk informācijas par šo jomu. Tas ir tieši būtiskais punkts. Tas ir 16. punkts. Montāna un es šo lūgumrakstu atstātu atvērtu arī procedurālā. E, izpratnē un arī lūgumrakstu iesniedz interesēs. Tas, protams, ir žēl, bet es gribētu tāpat kā iepriekš teikt, ka savu grozījumu es gribu saklabāt 16. Eh, punktu, es gribētu svietrot no darba kārtības, jo mana grupa nekad nav piekritusi runāt par šo punktu vienkārši tādēļ, ka tas nav lūgumrakstu iesniedz interesēs. Tādēļ es lūgtu šodien veikt balsojumu. Tautas partijas grupa, mana grupa, uh, saglabā savu eh, lūgu, ieteikumu lūgu svītro 16. punktu no darba kārtības. Auken. Aukens kundze. Nu jā. Nu labi, tad vienkārši balsosim par šo jautājumu. Mēs gal galā varam izmantot kādu veidu likums, kurā brīdī mēs varam piemērot un kā aizsargāt pilsoņus. Esam lūgumrakstu iesniedzēju uzaicinājuši uz šejieni. Tas ir lūgumraksts, kas ir jau atvērts ļoti ilgi, kas ir aktuāls ļoti ilgi. Un, ja Pēters Jārs un Bostināro kungs nu, vēlas to pārcelt uz vēlāku laiku, nu nezinu. Vai nav bieži tā, ka ir tādi lūgumraksti, kas ilgi paliek atvērti? Tieši tāpēc, ka ir kaut kādas problēmas ar nacionālajiem parlamentiem tā tālāk. Bet tas jau nenozīmē, ka tā nevarētu rīkoties. Kā jau teicu, pilsoņi acis mūs vēro Bulgārijā, Grieķijā, Spānijā, Ungārijā. Visi vēro mūs. Kā mēs lūgumrakstu komiteja rīkosimies šajā konkrētajā gadījumā, kur runājam par Rosiju Montana zelta raktuvu projektu un tā nodaroto kait, nodarāmo kaitējumu vidē? Nē, nu, ja nav viedokļa no komisijas puses, tā viena lieta, tas ir bīstami Un arī konflikta situācija šeit ir varbūt arī viedokļu konflikts un tā tālāk. Tāpēc es saku, ka mums ir jāturpina tas iekļaut darba kārtībā un jārunā par to. Galu galā mums taču cilvēki vēršas pie mums, tāpēc, lai mēs šos jautājumus skatītu. Paldies! Domāju, ka debats jau un tagad par to mēs neuzsāksim. Un tāpēc Aukens kundzes priekšlikums, manuprāt, ir jā, nu, tik izskanējis, es gribu izteikt arī savas grupas priekšlikumu. Deputāti no mūsu grupas ir šeit klāt, mēs varam arī balsot. Nu tad lai balsojums notiek par to, vai šis priekšlikums jāsaka atvērts vai nē, bet atgriezīsimies pie darba kārtības. Šādi mēs nevaram turpināt darbu priekšādātāju. Meija. Yo voy a hacer otra, <clears throat> otra propuesta y que se tome en consideración. Jā, man arī ir priekšlikums. Es tiešām ceru, ka mēs varam tomēr visu darbu te kaut kā struktūrēti paveikt. Lūgumraksts iesniedzējs ir klāt, tāpēc es domāju, ka tas ir jāapspriež, vai varam nonākt pie vienošanās par 16. punktu un dot vismaz lūgumraksta iesniedzējiem vārdu un tad mēs varam turpināt strādāt ar nākamajiem um, posmiem šai laikā, kad būs Eiropas komisijas pārstāvis klāt, bet mēs nevaram lūgumrakstu iesniedzējiem radīt tādu iespēju, ka, lūk, jautājums ir iekļauts darba kārtībā un pēc tam vienkārši neļaut viņam izteikties. Tas ir briesmīgi. Bostināro kungs, vienu minūtu nevairāk. It, it's functioning, it's unread. Nobody can challenge my position in Neviens nevar man apstrīdēt man nostāju attiecībā šo lūgumu rakstu. Neviens. Man arī nav jāņem nekaut kādas, man jau nav jāklaus nekādas prediķi no kolēģiem un mācīšana. Nē. Nē, es nepiekritīšu tam, ka uz manu valsti rādīs ar pirkstu, sakot, ka lūk, mēs nevēlamies aizsargāt lūgumu rakstiesniedzējus. Nē. Ne. Es tikai varu censties atbilstīgi strādāt, kalpot lūgumrakstu iesniedzēju interesēm un apspriest jautājumus tikai tad, kad mums mūsu rīcībā ir argumenti un informācija. Pīter, tā nebija mana, mana iniciatīva šo lūgumrakstu iesniedzēju uzaicināt. Nu labi, šim punktam var, beidzot varētu beigt mēs diskutēt par to visu. Paldies. Labi, nu tad tālāk. Lai precizētu šo situāciju. Mums ir jābalso. Aukenskundze. Haukenskundze, mums ir par to jābalso, tāpēc, ka tas ir iekļauts darba kārtībā. Katru reizi sanāksmē mēs balsojam par darba kārtību. Tas ir otrais darba kārtības punkts - darba kārtības apstiprināšana. Tāpēc mēs nevaram nebalsot. Neko citu nevaram darīt. Bet šajā gadījumā deputāti balsos. Tā tad Katrs klātesošais paudīs savu attieksmi. Vēl viena neviela, vēl viena neliela in, informatīva piezīme. Jārkungs un Bostināro kungs teica, ka procedūra nesot bijusi pareiza. Atgādināšu jums, ka Aukens kundzes lūgums bija tāds, ka, lai 28. No, 28. novembrī tika arī saņems. Tas tika izdalīts koordinatoriem. Saņēma apstiprinājumu no visiem koordinatoriem par šo lūgumu 29. Un tāpēc viss notika atbilstīgi reglamentam. Viss ir rakstiski dokumentēts. Dokumenti man ir līdz, un es vienkārši jums te tagad izklāstu situāciju. Tad Es darba kārtības projektu 3. decembrī nodevu tālāk. 5. decembrī darba kārtība ar šo Rosija Montāna projektu tika apstiprināts koordinātāra sanāksmē. Tad decembrī saņēmu lūgumu mainīt darba kārtību. To saņēmu arī reglamentā noteiktajā kārtībā, kur tiek teikts, lūk, uzrakstiet, Tur, tur paredzēts nosūtīt atbalstošu informāciju, minēt iemeslus, jāuzskata tie, kas koordinātoru vidū atbalsta darbu kārtības maiņu un komitejā, kas to atbalsta, saņēma 12. Nes atvainojos 11. decembrī informāciju, Bosināra kungs un Jāra kungs bija tie, Lūdzu, sekretārietam kaut ko darīt lietas labā, centos mainīt darba kārtību, centos sazvanīt lūgumrakstu iesniedzēju, lūdzot, vai ir iespējams mainīt visu šo organizatorisko pusi, bet konstatējam, ka tas nebija iespējams. Un lūgumrakstu iesniedzējs tāpēc ir klāt šodien. Un tāpēc es gribēju ierosināt dot viņam vārdu šakatā, jo viņš taču ir klāt. Bet, kā jau teicu, tīri no procedurālā skatu punktu raugoties, es nevaru izvairīties no tā, ka man ir jālūdz jūs nobalsot par darba kārtību, jo tādi ir noteikumi. Varbūt mums ir jābalso par atsevišķām daļām, jo vienīgais punkts, par kuru ir radušās šīs diskusijas un problēmas, par ko nesat viensprāts, ir tieši šis 16. darba kārtības punkts. Tad, nu, varbūt var teikt, lūk, ka darba kārtība ir apstiprināta, izņemot šo 16. darba kārtības punktu, un par to mēs tūlīt varētu atsevišķi nobalsot. Tātad, kas atbalsta to, ka 16. darba kārtības punkts paliek darba kārtībā šodien. Tātad, kas ir par to? Seši deputāti. Kas ir pret? Septiņi. Vēlreiz saskaitīsim. Tātad, kas ir pret šo priekšlikumu, respektīvi, ka nav darba kārtībā šis priekšlikums? Seši pret seši. Tas paliek darba kārtībā. Oh, the agenda has been approved as. Nu tā tad lūk, darbu kārtību esam apstiprinājuši. Uh, as far as the item 3 is concerned. Tālāk, trešais darbu kārtības punkts. Esam, kā vienmēr, izplatījuši jums sarakstu ar lūgumrakstiem, ar šiem jauniem lūgumrakstiem, kas tiek ierosināti. Nesmu saņēmusi nekādus komentārus. Un tāpēc domāju, ka šīs sanāksmes beigās varēsim šo sarakstu apstiprināt tā pašreizajā redakcijā. Cita veida paziņojumi no manas puses nekādu nav attiecībā, tātad tālāk uz ceturto jautājumu, dažādi jautājumi. Līdz ar to varam pāriet pie sastā darba kārtības jautājuma pirmais lūgumraksts we take all eight items together. We have uh, essayed eight petitions. Tātad astoņi lūgumraksti. Tos mums visus ir lūk iesniegus sākot ar Lūsiju, Hārdu un citiem pilsoņiem, Elizabete Šmoka te ir un tāpat daudz citi vēl. Bernards Sengens, Renato Lellija. kas ir šeit Itālijas asociācijas pārstāvis. Tāpat arī lūk, arī šāda te Vācijas organizācija tiek pārstāvēta, arī Dorotai Matijas ir iesniegusi lūk šo, šādu lūgumu rakstu, un visbeidzot arī Emiliano Fratello. Visi, no visiem, klāt, no visiem lūgumrakstu iesniedzējiem klāt ir Emiliano Fratello tikai. Nu, un tad došu viņam arī zin vārdu uz piecām minūtēm. Ringraziamo la Presidente della Commissione. Paldies eh, komitejas priekšsēdētājai. Paldies deputātiem komisijas pārstāvjiem par to, ka devāt mums iespēju šodien uh, izklāstīt savu viedokli par tematu, kam ir ļoti būtiska nozīme gan starptautiski, gan politiski, gan ētiski. Piecas minūtes man ir laiks. Jā, mēs eh, vēlamies uh, Uh, aktīvi rīkoties uh, jautājumā par uh, imigrāciju. Ir īpaši mūsu valstī Itālijā, Lampedūzas salā. Mēs saskatām gan vislielāko simbolu cerībai, gan arī vislielāko traģēdiju. Ir īpaši pēdējā laikā ir bijušas ļoti daudzas traģēdijas Lampedūzā, un tas mums ir līdz mobilizēties institūcija līmeni un izstrādāt priekšlikumu, kas būtu uh, gan politiski pareizi, gan arī tiešām palīdzēt praksē. Mēs vēlamies arī no apakšas līmeņa sniegt savu ieguldījumu, lai risinātu jautājumu, kur mēs dienu no dienas redzam, lai regulētu iedzīvotāju plūsmu un ir jāizvēlas konkrēta pieeja, un mēs vēlamies, lai būtu šāds eh, vesels eh, katalogs, pasākumu katalogs. Ļoti daudz cilvēku ir gājuši bojā 2012. gadā, 1685. 2013. gadā. 5. oktobra 2013. gadā tas tika atkal mainīts mūsu nacionālajā eh, preses ziņojumā. Uh, Tas ir parādījies, tas ir jau 26 gadus ir šāda situācija, un mēs arī nezinām, cik daudz cilvēki ir eh, noslēguši vidusjūrā, kuri nekad nav iekļuvuši statistikā. Runātais nolasa savu tekstu ļoti ātri. Šajā lūgumrakstā ir runa par ļoti konkrētu pieeju un par to, kā risināt, kā iespējams uzņemt eh, bēgļu plūsmas. Šeit ir runa par uzraucību, kontroli, drošību pie Eiropas robežām un metodēm, lai nodrošinātu, ka cilvēku dzīvības ir jāaizsargā. Mēs ceram, ka šādas traģēdijas vairs neatkārtosies. Mums jārīkojas tā, lai būtu koordinēta pieeja, lai mēs varam sadarboties. Eiropas valstis, kas uzņem ieceļotājus un izcelsmes valsts un tranzīta valstis. Tām visām ir jāsadarbojas. Tikai tādā veidā šo priekšlikumu var mēģināt panākt situāciju, ka pilsoņi neuzskatītu, kā institūciju lēmumu tiek iedzīvotēm uzspiest no augšas. Mums kopā ir jārīkojas. 2014. gads būs būtisks. Abas valsts, kas ir migrācijas plūsmas centrā, Grieķija un Itālija, un tās tieši būs padomas prezidentūras valsts, kas pārņems vienu otru, no otras prezidentūru. Un šeit vajadzētu sasaukt tādu kā ģenerālu štābu vidus jūras, eh, lai risinātu bēgļu jautājumu, lai uzņemtu bēgļu plūsmas vairākos līmeņos ir jāpanāk stabila sadarbe, ne tikai valstu līmenī. Tur jāiesaista arī nevalstiskās organizācijas, asociācijas, universitātes un citas institūcijas pilsoniskajā sabiedrībā. Šeit ir arī jāapzinās, ka sadarbība tikai starp valstīm nav pareiza pieeja Šeit ir arī jāpiemēro divu ceļu diplomātija. Ir jāapzinās, kāda situācija ir uzņemot un uh, bēgļus un soli pa solim vajadzētu panākt tādu situāciju, ka tiktu iekārtots tāda pastāv, pastāvīga padome, pastāvīgs centrs, kas būs ar, būtu spējīgs uh, sadarboties ar uh, politikas veidotājiem, komisiju padomu un parlamentu. Tas nebūs vienkārši, jo ir jārada iespēja radi, darboties tieši un jārada, jāveido standarta protokoli visām Eiropas valstīm, kas uzņem pēkļus. Nav jārisina tikai steidzamības jautājumi, ir jārada struktūras, kas būtu spējīgas risināt problēmas, ir tīpaši attiecībā uz nelegālu ieceļošanu. Nevalstiskās organizācijas dara visvairāk, lai uzņemtu bēgļus. Mēs nesaprotam, kādēļ nebūtu iespējams radīt tādu mehānismu, lai tieši NVO būtu vadošā loma arī ieceļotē uzņemšanā. Tas īpaši attiecas uz eh, kopienas dienvidu daļu kopā ar eh, Magribas valstiem Tunisiju, Maroku. Bēgļu plūsma ir labāk jāorganizē. Runa ir par to, ka Eiropas pilsoņi ir jāiesaista šo organizāciju darbā. Eiropas sabiedrībai ir jācīnās pret uh, ksenofobiju un uh, ir jāuzved tāda kultūra, kas uh, būtu atvērti ieceļotājiem. Čurīte Brāzija komisijas vārdā. Good afternoon. Labu pēcpusdienu visiem. Vispirms es gribētu komisijas vārdā pateikties uh, Mm, lūgumrakstu autoriem, kas iesniedz lūgumrakstus pēc tra traģiskajiem notikumiem Lampedūzā oktobrī. Kā jūs zinat, pēc tam tika uzsākti pasākumi, lai paredzētu jaunus pasākumus migrācijas politikas jomā, lai atrisinātu problēmas, kas uh, noveda pie uh, šīs traģēdijas. 9. novembrī Eh, Barozo kungs eh, kopā ar komisāru Malmstrom apmeklēja Lampedūzu, lai reaģētu uz krīzi. Frontex eh, pastiprināja savus pasākumus un mobilizēja savu palīdzību ne tikai um, Itālijā, bet arī citviet vidusjūras reģionā. Paralēli tam Eiropas Komisija pēc Itālijas eh, varas iestāžu lūguma un oktobra iekšlietu tiešlietu padomas lūguma izveidoja īpašu darba grupu vidusjūras reģionā. Eh, šī darba grupa organizēja 38 konkrētus pasākumus un šajā kontekstā Eiropas komisija konsultējās ar ANO attiecīgajām struktūrām un citiem partneriem, lai rīkotos koordinēti un saskaņoti. 38 pasākumi ir aprakstīti komisijas paziņojumā, tika apspriesti iekšliet tiešlietu padomē 4. padomē, un tagad ir nosūtīta Eiropas parlamentam, izmantojot ierasto kārtību. Šis paziņojums, ko es aicinātu lūgumrakstu autors izlasīt, eh, skar cēloņus tam, kas notika Lampedūzā. Tajāpat laikā ar to nepiepiek. Mums, protams, ir nepieciešami ilgtermiņa pasākumi, un tieši šī iemesla dēļ es aicinu lūgumu rakstu autorus uh, sekot konsultācijām, kas notiek iekšlietu jomā, lai noteikti to, kāda mūsu, mūsu rīcība politika nākotnē. Jo tie pasākumi, kas tika veikti, bija īstermiņā seku uh, likvidēšanas pasākumi, bet mums ir jādomā par uh, ilgtermiņa risinājumiem, iesaistot pilsonisko sabiedrību, kā arī pēc tam, kad Eiropas parlaments un padome būs pieņēmis lēmumu attiecībā uz uh, Uh, bēgļu un patvērumu sistēmas pārveidošanu. Tā jau lūgumraksta autori norādīja, ka komisija ir uzsākusi proaktīvu līdzdalību šajā procesā. Mēs gribētu aicināt arī Eiropas parlamentu un lūgumraksta autors sniegt savus rekomendācijas. Tas attiecās uz vairākiem lūgumrakstiem, ko esam saņēmuši šodien. Es, protams, esmu gatavs atbildēt uz uh, jebkuriem jautājumiem attiecībā uz vidusjūras reģionu darba grupu grupas paveikto. Paldies! Paldies! Saka priekšsēdētāji. Ilka Laitinen kungs, Frontex izpildirektors lūdzu. Paldies priekšsēdētāju un labu pēcpusdienu visiem. Vispirms es gribētu pateikties Eiropas parlamentām un lūgumrakstu komitejai par to, ka uzaicinājāt mani šeit un ka devāt iespēju uh, paskaidrot atsevišķus aspektus, kas ir būtiski un svarīgi Eiropas Savienības robežu pārvaldes aģentūras darbām, Frontex darbām, kā jau norādīja Eiropas komisijas pārstāvis. Šis jautājums ir bijis prioritāts iekšliet jomā ne tikai kopš 3. oktobra, bet ilgi pirms tām. Vidusjūras reģiona darba grupas darbs ir uzņēmis pilnus apgriezienus un tika jau norādīts, ka Frontex piedalās šīs darba grupas darbā. Gribētu pastāstīt par to, kāda ir eh, tendence Eiropas Savienības ārējo robežu pārvaldības kontekstā, diemžēl, ziņas nav labas. Centrālais vidusjūras reģions joprojām saskars ar nopietnām problēmām, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šķiet, ka uh, bēgļu skaits pieaug. Iepriekš eh, ziemas mēnešos bēgļu skaits samazinājās, diemžēl šogad to nenovērojam. Bēgļu laivas, ko piedāvā tās puses, kas eh, palīdz, eh, diemžēl, ehm, tehniskais aprīkojums eh, šīm laivām nav apmierinošs, un, diemžēl, mēs nevaram neko labu pateikt šajā kontekstā, bet tajā pat laikā, ja paraugāmies no ģeopolitiskā viedokļa un paraugāmies, kāda ir cēloņa migrantu plūsmas pieaugumam, tad mēs redzam, tas ir tādēļ, ka situācija ir ļoti nedroša, un trīs Galvenās valsts, no kurām nāk nelikumīgi imigranti, ir Sīrija, Eritrija un Somālija. Pēc tam seko Afganistāna. Es domāju, ka tas tikai vēlreiz uh, skaidri parāda, par ko te iet runa. Pirmkārt, tātad. Um, eh, Vidusjūras reģi, centrālais reģions, tās ir migrantu plūsmas, eh, kas nonāk Itālijā, un tas ir ne tikai no Lībijas, bet arī no Ēģiptes. Tās ir divas uh, plūsmas, kas sastopas Itālijā. Jāsaka, ka skaitļi mainās uh, pa nedēļām, bet jebkurā gadījumā eh, bēgļu plūsma ir daudz lielāka nekā 2011. gadā Arābu pavasara laikā. Eh, otra problemātiskā vieta ir sauszemes robežas starp Turciju un Bulgāriju. Tur bēgļu masa pieaug ļoti strauji. Mm, tur mēs galvenokārt sastopam bēgļus no Sīrijas vidusjūras reģiona darba grupa ir izstrādājusi pasākumu kompleksu, bet tie ir galvenokārt vērsti uz īstermiņa risinājumiem. Tas ir saistīts arī ar um, tiesisko kanālu izmantošanas iespēju palielināšanu, e, cīņu pret organizēto noziedzību un operatīvās darbības, kur piedalās arī Frontex. Tajā pat laikā būtu svarīgi atcerēties, ka tas ir pasākumu kopums, kas sākas Eiropas Savienības dalību valstīs ko savukārt papildina reģionālās sadarbības pasākums starp dažādām Eiropas Savienības dalību valstīm, kas darbojas European Patrols Network kontekstā. Tālāk ir Frontex koordinētās kopīgās operācijas un Tālāk atsevišķi Eiropas Savienības dalību valstu veiktie pasākumi, piemēram, Mare Nostrum operācija ir viens piemērs šādiem pasākumiem. Tas tikai vēlreiz liecina, ka koordinēt visus šos pasākumus ir tiešām grūti. Tajā pat laikā mums ir jānodrošina, lai mums būtu pilnīgs pārskats par to, kas notiek. Šeit lielākā problēma ir uh, noteikt mazo laivu atrašanās vietu vidusjūrā. Tas ir saistīts ar Eiropas Savienības dalību valstu operatīvās darbības kapacitāti. Frontex ir koordinātors. Mēs koordinējam Eiropas Savienības dalību valstu operatīvo darbību. Visas apvienotās operācijas kontrolē un galvenās galvenos rīkojumus dod attiecīgās dalībvalstis. Lielākā problēma ir tā, ka mēs redzam, ka Eiropas Savienības dalība valsts arvien negribīgāk dod savus ekspertus un tehnisko aprīkojumu Frontex apvienotajās operācijās. To mēs patreiz novērojam. Vēl viena lieta, par ko gribu runāt, ir Frontex Uh, operāciju mērogs. Es domāju, ka mēdī radījuši nepareizu priekšstatu sabiedrībā. Piemēram, Itālijas vadītā Hermes Eneas operācija. Eiropas Savienības ieguldījums ir viena vai divas lidmašīnas un viens vai divi kuģi. Un ja mēs salīdzinām to ar dalībvalstu, attiecīgo dalībvalstu kapacitāti, tad to vajadzētu paturēt prātā. Tas ir fakts. Mums tika piešķirts papildus budžets šī gada beigās 8 miljonu eiro apmērā, un ar šo asignējumu, kas mums tika piešķirts salīdzinoši vēlu, mēs varējām nodrošināt operāciju pēctecību, nodrošinot operatīvo darbību karstajos punktos vidusjūras reģionā. Un Un dažās vietās mums izdevās pastiprināt mūsu operatīvo darbību. Mēs jau esam sagatavojuši riska plānu 2014. gadam un esam aprēķinājuši, ka mums vajadzētu papildus 14 miljonus eiro, lai notrošinātu operatīvās darbības pēctecību, kā arī lai notrošinātu paaugstinātu intensitāti atsevišķās operācijās. Uh, Tad tie ir tie galvenie izaicinājumi, ar ko mums nāks patreiz saskarties. Un visbeidzot, par robežu kontroli un pamatiesībām. Tie ir prioritāri jautājumi gan aģentūrai, gan Eiropas Savienībai, gan dalībvalstīm. Mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, ne tikai lai respektētu pamatiesības, bet lai pamatiesības tiktu respektētas un ņemtas vērā mūsu Eiropas modernajā robežu kontrolas sistēmā. Bet mums ir visai uh, laba praksa šajā jomā. Pirmkārt, kā mēs plānojam operācijas, kādas pasākumus dalību valstis realizē. Uh, Tas ir viens. Otrs ir saistīts ar apmācību. Mums ir sistematizēta standarta apmācība pamatiesību ievērošanā, jebkuras apvienotās um, operācijas gadījumā. Mums ir arī globālās un horizontālās apmācības programmas, piemēram, Eiropas Savienības dalībvalstu robežsardas piedalās šajās apmācībās, kā arī veicam kapacitātes paaugstināšanas pasākums. Frontex regula tika papildināta, un tā rezultātā tika izveidots konsultatīvais fórums, un aģentūrā tika paredzēta jauna štata vienība konsultants cilvēktiesību e, pamatiesību jautājumos. Mēs esam nobežījušies par situāciju kopumā, un man ir jāsaka, ka Frontex, kā es teicu, dara visu, kas ir tā spēkos, lai izmantotu visu arsenālu, kas ir mūsu rīcībā, koordinējot uh, dalību valstu pasākumus. Paldies! Thank you to you. So... Paldies! Tagad atsāksim debatas un vispirms došu vārdu Mājerkungam. Gracias, presidente. Bueno, yo quería agradecer. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu teikt paldies lūguma raksta iesniedzējiem. Un uh, viņš sniedz iespēju atkal runāt par tik svarīgu un jūtīgu jautājumu par to, ka cilvēki var zaudēt dzīvību, mēģinot sasniegt Eiropu. Lampedūzas traģēdija parāda, ka tā ir traģēdija struktūras līmenī un attiec uz visām personām, uz ekonomiskajiem bēgļiem, politiskajiem bēgļiem, visiem, kas mēģina sasniegt eh, Eiropas Savienības krastus. Šī drāma ir izrāsies tādēļ, ka tas ir, eh, tā ir problēma struktūras līmenī. Tas, kas notiek Lampedūzā, vietēju iedzīvotāju izmisums, tas parāda, ko jūt pilsoniskā sabiedrība par to, kā Eiropas Savienība apietas ar uh, bēgļiem, patvērumu pieprasītājiem. Vispārīgo cilvēktiesību dokumentos ir teikts, ka ir uh, katram tiesību dzīvot tur, kur uh, viņš vēlas, bet Eiropas Savienība to nevar garantēt 21. gadsimtā. Uh, Katrs nevar apmesties un dzīvot tur, kur vēlas. Ir arī vēl papildus problēma, proti, kā Eiropas Savienība, izstrādājot eh, likuma projektus, rada iespaidu, ka tā uzskata cilvēkus bez dokumentiem par noziedzniekiem, un tā ir paties problēma. Jo šeit parādās eh, principiāla ksenofobija un rasisms. Šeit ir politiska un ētiska problēma. Mēs esam pieņēmuši repatriācijas direktīvu šajā sasaukumā, kas pirmo reizi eh, dod iespēju arestēt eh, personu bez dokumentiem un ievietot eh, to nometnē. Tas notiek arī Lampedūzas salā un arī citur Eiropas Savienībā, un nemaz nav tiesas procesas attiecas arī uh, uz mazgadīgajiem, nepilngadīgajiem, tas ir kaut kas tāds nebijis. Populisms, ksenofobija parādās arvien vairāk, to tajā visā iezīmēs rasismu un fašismu tendences. Godīgi sakot, mēs esam ļoti tālu no tā, ka mēs varētu izpildīt cilvēktiesību deklarācijas normas. Eiropas Savienību nevar celt par cietoksni. Tam nav nekāda jēga, nevar uzcelt sev apkārt mūri vai apvilkt sev apkārt dzeloņu žogu. Tas nav nekad palīdzējis. Arī, piemēram, robežā starp ASV un Meksiku. Eiropas Savienība celt apkārt barakādas, tas nav risinājums. Cilvēki vienalga šajien dosies, vai viņi bēgs no kara, un cilvēki gatavi riskēt ar dzīvību. Viņi zaudē arī savus ietaupījumus. Ja vien viņiem ir vismazākā iespēja aizbēgt no bada, kara un izmisuma. Eiropas Savienības pilsoniskā sabiedrībā ir jārēģē, ir jāprasa mentalitātes eh, maiņa, attieksmes maiņa. 13. pants vispār kā cilvēktiesību deklarācijā tā ir jākļūst par īstenību. Paldies. Angurakis. Paldies, Maija kungs, tagad Angurakas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties par šodienas diskusiju. šeit runa ir par ļoti būtisku problēmu. Antiks. Νομίζω οι δύο κύριοι απαντήσανε σε βάθος Es domāju, ka abi klātesošie, abi runātāji uzdeva nepareizo jautājumu. Mēs jau nerunājam šeit par represīviem pasākumiem. Mēs no abiem kungiem dzirdējām veselu sarakstu ar represīviem pasākumiem, kas tiktu vērsti pret uh, lūk imigrantiem. Manuprāt, tas ir pilnīgi nepieņemami. Šīs debatas, manuprāt, taču būtu jāizno par to, kā uzlabot cilvēku apstākļus šajos pieņemšanas centros. Un te arī Frontexam ir savu lomu spēlējama. Par to viņiem nebija Frontexam nekas nebija sakāms. Hm. Jā, un es nezinu pret šiem imigrantiem izturst kā pret tādiem noziedzniekiem un īsteno tikai represīvas pasākums. Kam tas der? Nu, kā Frontex pārstāvis šodien teica, ir ļoti nopietni jautājumi, kas rodas un rodas un rodas un priekšā tā, tā, tāpēc man jāprasa jums tomēr paskatīties uz Frontex rīcību, ņemot vērā pašreizēju situāciju. Mēs ļoti labi zinām, ka ir arī izveidot šī īpašā darba grupa vidusjūras reģionam. Un kāds tad ir šīs grupas darba mērķis? Aizkavēt jaunas imigrātu plū, grantu plūsmas. Tā ir vienīgā, vienīgā lieta, kāpēc to tik to izveidoja. Un tas nozīmē, ka viņas vēlas vienkārši nospiest uz ceļiem tās pašās Āfrikas valstīs, no kurām viņi izbrauc. Priekšādā tā es pats esmu no valsts kur šie jautājumi ir ļoti, ļoti aktuāli. Tie kļūst aktuālāki ar katru dienu. Un tāpēc es gribu noraidīt to argumentu, kas nu pat izskanējis, kas, kur tika teiks, ka, lūk, ja mēs atvieglosim vieglo, šo iekļuvu Eiropas Savienībā, tad viņi lielākiem viļņiem vēl, vēlsies šurp. Nē, tas viss ir pilnīgi otrādi. Jūs zināt, ka Grieķijas pieredze liecina par pretējo. Grieķija vienmēr ir uzņēmusi imigrantus. Un faktiski ar Grieķiju viņiem vienmēr nepaveic, jo viņi faktiski vairs netiek prom no Grieķijas. Un Grieķija vispār nepiešķir patvērumu imigrantiem. Bet tas nenozīmē, ka tūkstošiem vajātu cilvēku tomēr neierodas Grieķijā, viņi ir zaudējuši cilvēku cieņu. Un viņi vēlas, protams, iekļūt Eiropas Savienībā, riskējot ar dzīvību. Un sastopoties ar pilnīgi nepieņemamiem apstākļiem. Grieķijas policija viņus tūkstošiem vien sūta atpakaļ, vienalga, no kurienes viņi nebūtu. Tas pilnīgi nepieņemami. Arī šajos aizturēšanas centros ir vienkārši ārprātīgi apstākļi. Arī Egejas jūras salās ir bijuši vardarbība, un tālāk tās faktiski ir tās kā koncentrācija nometnes nu pat jau. Tie ir tie problēma jautājumi, kas jāskata. Tas ir mūsu debašu temats, bet uz šo jautājumu atbildi nedzirdējām priekšādētāji. Thank you, Mrs. Auken. Paldies, Aukens kundze. Yeah, thank you very much for... Paldies, ka esat ieradies. Es nezinu, vai es varu teikt paldies par sniegtiem atbildēm, jo Frontex šeit izskatās, nu, pēc, nezinu, pēc tādas organizācijas, kas vispār nespēja rīkoties atbilstīgi starptautiskām mm, humanitārajām tiesībām un tā tālāk. Pati esmu no valsts, kur mums nav tik liels sloks bēgļu jomā. Nu, ja salīdzinām visas Eiropas Savienības valsts ar tām, kas notiek, piemēram, kaimiņu valstīs, blakus pie Sīrijas un tā tālāk, nevienā nav pārāk liels sloks. Piekrīti jums? situācija ir dramatiska. Un, kad jūs runājat par šiem nelegāliem bēgļiem no Sīrijas, vai šeit jau pats par sevi nav tāds, nu, paradoks? Patvērumu meklētāji prasa palīdzību, aizsardzību, viņi nav nelegāli bēgļi. Viņiem ir viss pamats bēgt no Sīrijas. Palestīnieši no Sīrijas, piemēram. Viņi ir spiesti doties uz Ēģipti, kur pret viņiem izturs kā pret noziedzniekiem, met viņus cietumos. Un mums taču ir atbildība viņu priekšā. Mums ir jāmē, jāvē, jārod tādi veidi, kā nevis pakļaut šos cilvēkus pilnīgai katastrofai, bet palīdzēt viņiem. Mums, protams, šeit grūti darīt ko vairāk, kā vien atzīt to problēmu, ka šeit sastopamies tiešām tādu tīru struktūrālu līmeņu problēmu. Un tiešām ceru, ka mums būs iespējams arī plašākas diskusijas par to visu. Un varbūt to varēsim darīt tad, kad skatīsim ombudu ziņojumu, ombudu jeb tiesību sarga ziņojumu bet šobrīd visi tikai atbildību pārveļ uz citu pleciem, un Frontex tieši tāpat kā mēs ļoti labi zina, ka ja mēs tikai nostiprināsim robežas, tad šie cilvēki mēģinās visa, visa veida ceļus izmantot, lai nokļūtu. Viņi slīgs pa ceļu, viņi peldēs šurp, ja viņi varēs to izdarīt. Turcija arī nevar vairs uzņemt bēgļus. Neviens nevar vairs uzņemt vairāk bēgļus visas kaimiņu valstis, kas ir pie Sīrijas robežām, jūs redzat, kādus skaitļus tās atspoguļo, tur ir tādi bēgļu daudzumi, tas ir pilnīgi neiespējami. Tur drīz būs karš šajās valstīs jau šiem dēļ. Un arī šie cilvēki taču ir tikai cilvēki, mums kā Eiropiešiem tas ir jāsaprot. Un tāds mans personīgais viedoklis. Es domāju, ka ir jāmaina arī Dublins noteikumi par šo kopējo atbildību Esmu no Dānijas. Un, un skaidri zinu, ka mēs atstājam kaimiņu valstu ziņā par visus šos jautājumus risināt. Visi šie šķiršanās gadījumi, piemēram, par ko mēs esam sprieduši, nu, lūk, jūs redzējāt, kāda, kāda atšķirība ir vērtībās. Nu, nu, ja tiek mainota mana valsts par vainas neuz, par ne, atbildības neuzņemšanos, tad tādā gadījumā tikpat vainīgs ir pārējās valstis. Bet nesauciet viņus par nelabvēlējiem bēgļiem. Viņi bēg no šīs valsts saskaņā starptautiskām tiesību normām. Viņi ir patvērumu meklētāji, viņiem vajadzīga aizsardzība. Thank you, Mrs. Sokan. Mr. Salavrakos. Salavrakos kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlos pateikties lūgumrakstiesniedzējiem. Paldies lūgumrakstiesniedzējiem un arī citiem lūgumrakstiesniedzējiem no 6. līdz 13. punktam. Viņi visi kopā runāja par svarīgākajiem migrācijas politikas punktiem. ļoti uzklaus, uzmanīgi uzklausīja komisijas viedokli. Komisija atsaucās uz Dublinu 2. Protams, tas bija nepieciešams, un tad es uzklausīju, ko teica Frontex. Jāsaka, ka Frontex atzina, ka tā ir koordinat organizācijas loma, un viņiem ir tikai ierobežots iespējas rīkoties, un uh, viņi veido savu pieredzi. Jāsaka, tas ir arī pareizi, jo Frontex uh, parādīja, ka tiešām ir Eiropas robežas, un uh, migrācija tas ir Eiropas jautājums. Eiropas politika migrācija savukārt faktiski neeksistē Patvērums, politiskais patvērums, tas ir cits jautājums, tas ir daudz mazāks jautājums nekā migrāt, imigrācija. Grieķijā 16 tūkstoši iesniegumu uz politisko patvērumu, un no šiem 16 tūkstošiem tikai 5 saņēma politisko patvērumu. Bet mums ir apmēram 2,5 miljoni ieceļotāju. Jūs redzat šeit proporciju pagājuši gadu Bangladešā nodega fabrika, 137 bērni gāja bojā no 8 līdz 14 gadiem. Viņi pa 37 dolāriem mēnesī strādāja. Viens no iemesliem, kādēļ cilvēki dodas uz Eiropu, protams, ir ekonomiski iemesli. Mēs domājām, ka 150 dolāri mēnesī tam vajadzētu būt kā tādam universālajiem minimālajiem ieņēmumiem mēnesī, bet neviens šo jautājumu nerisina. Nedrīkstēt aizmirst arī, ka konkurences spēja Eiropas Savienībā slēdzinamā ar citām valstīm ir jāskaidro arī ar to, ka cilvēki izmanto citus cilvēkus, un izmantotie eksploatatie cilvēki dodas uz Eiropu, lai varētu dzīvot labāku dzīvi ko mums vajadzētu paturēt prātā, ir sekojošais. Ar Dublinu 2 mēs faktiski esam definējuši valstis kā tādas atkrituma izgāstuves. Ir valstis, kurās vienkārši aizvest visas ieceļotājs, un tad problēma it kā ir atrisināta, bet Lampedūs ir parādījusi, ka apmēram tūkstoši ieceļ, ieceļotājiem. Luksemburga uzņēmusi 10, Dānija 45, Vācija 150, un uh, viņi domā, ka problēma ir atrisināta, bet tas tā nav. Jo problēma ir, ka mums ir jāpārskata mūsu politika, jāmaina lai šie tūkstoši cilvēki tiešām kaut kur tiktu uzņemti, un lai pārējie miljoniem miljonu, ka tie paliktu Itālijā vai Grieķijā, manuprāt, tas ir solidaritātes trūkums, ka katrs rīkojas kā grib. Viens no iemesliem, kādēļ imigrācija ir jābūt plašāk tvērtāji ir tāda, ka mums uh, Eiropā ir uh, milzīga demografiskā problēma. Mums vajadzētu ieceļotājus padarīt par Eiropas pilsoņiem. Kā jūs to grasāties izdarīt, uzskatot viņus par nelegāliem vai padarot viņus par nelegāliem? Un uh, sakot, ka viņa ir uh, noziedznieki un neintegrējot viņus integrē, e, Eiropā. Ja mēs tā rīkosimies, tad 2030. gadā Eiropas ļoti novecojusies, un otrs puses būs jauni cilvēki, kas dzīvos nelegāli vai tiešām būs noziedznieki. Šī iemesla dēļ es domāju, ka lūgumraksta iesniedzējs pareiz teica, ka mums ir e, nepieciešama koordinācijas padome. un šai padomē vajadzētu risināt kontingentu jautājumu. Katrai valstī ir jāuzņem noteiktas kvotas, imigrantu kvotas, vai nu mums tas patīk vai nē. Citādi mēs eh, nevarēsim atrisināt eh, imigrācijas jautājumu tikai ar aizliegumu palīdzību, un Grieķiju nevar piespiest, ka tā katru gadu uzņem apmēram ļoti daudz bēgļu un, un saņem tikai pusotru miljonu atbalstu, bet patiesībā būtu vajadzīgi 30 miljoni. Grieķijai ir 10 miljoni iedzīvotāji, un eh, tā nevar uzņemt vēl 20% papildus iedzīvotāju, jo viņiem ir vajadzīgas skolas un vispārējais, kas mums arī ir Grieķijā. Vai arī mēs viņus vēlamies uh, eh, paverdzināt, un pie mums Grieķijā tā parasti neviens nerīkojas. vēlos teikt, ka šeit pastāv noteiktas atkarības arī nevalstiskajās organizācijās, kuras, diemžēl, izmanto šo cilvēku ciešanas. Un šie cilvēki paliek uh, nemanāmi Viņi paliek nelegāli. Gribu jautāt, vai tā patiešām ir imigrācijas nākotne. Un ko mēs nākotnē darīsim? Mēs dosimies uz saviem birojiem, mums ir uh, tehniskās iespējas, un tad mēs domāsim, ka tas ir atrisināts. Mēs šeit runājam un runājam, bet tas viss ir liekulīgi. Tādēļ nevēlos vairs ilgi runāt par šo, varētu piecas stundas par to diskutēt. Tagad mums ir jāpieņem lēmums. Dublin 2, to var aizmirst. Nu, tās ir jāatsakās un jāvedo jauna politika. Paldies! Thank you, Mr. Jā. Paldies, Jārkungs! Jā, vielen dank! Paldies, priekšsēdētāji! Uzskatu, ka ir ļoti būtiski, ka mēs šodien runājam par šo jautājumu. Un mēs jau redzam no tā, ko saka kolēģi, ka šeit patiešām nav vienkārši risinājumi. Tās nevar būt. Es vienkārši vēlētos runāt, lai mēs viens ar otru runātu godīgi un riekotos godīgi. Jo šeit ir dažas pamatlietas, kas ir būtiskas. Protams, var pateikt, labi, imigrācijas politika vai apiešanās ar patvērumu pieprasītēm ir Eiropas uzdevums. Eiropas Savienībai vajadzētu turēties kopā, tas ir pareizi. Bet tomēr, neraugoties uz to, šeit ir jāuzdod jautājums, kā to organizēt, Bez noteikumiem tas nav iespējams. Šeit arī tad, ja mēs turamies kopā, tomēr parādās jautājums, cik daudz patvērumu meklētāju Eiropa var uzņemt, vai tie 10 miljoni, 100 miljoni, labi var citi teikt, mums ir vajadzīga, mums ir nepieciešama likumīga ieceļošana. Ko ar to saprast? Mēs ņemam tikai labākos. Visiem, kad laba izglītība, tos laidīsim iekšā, un visiem pārējiem ne, nepaveiksies, viņiem jāpaliek ārpusē. Pirms šādas debatas vēlētos, lai pirms tam mēs izdiskutētu, kā rīkoties ar šo problēmu. Jo pasaule varbūt varētu būt ļoti skaista, bet eh, tā tāda nav. Piemēram, Vācijā 100 eiro mēnesī ir skaidra nauda, bēgļiem, un tik daudz naudu daži no viņiem nekad nav redzējuši. Protams, es saprotu, ka viņi vēlas pie mums nokļūt. Tālāk par Frontex. Mēs Frontex nedrīkstam uzlikt pārāk lielu slogu un prasīt no viņiem to, par ko viņiem maz nav kompetence, jo Frontex samērā vēlu uznāk uz skatuves. Var teikt, tad, kad ārlietu politika un attīstīties politika nav atrisinājusi savas uzdevumus, tā kā cilvēki jau ir laivās, ir tas ir par vēlu, tad jau esam kaut ko izdarījuši nepareizi. Ja viņi tādos ārkārtas apstākļos mēģina pie mums nokļūt, tad Frontex vismaz tikai var mēģināt šo katastrofu risināt. Arī par to ir jādiskutē. Tādēļ priecājos par to, ka runājam par šo jautājumu. Labprāt vēlētos, lai mēs šo īpašo ziņojumu no tiesības sargu saņemtu, jo problēma tiešām ir ļoti daudz slāņā. Nevar vienkārši šeit vienkārši to risināt. Protams, es arī vēlos, lai tas būtu vislabākais iespējamais risinājums, bet vienkārši risinājumu šeit nav. Tādēļ mums ir nepieciešama tāda plaša pieeja, plaša diskusija. Noslēm gribētu teikt, tādēļ, ka Frontex ļoti e, kritizēja, gribu teikt, ka mēs nedrīkstam tikai paņemt vienu punktu un mesties tam virsū, jo šai lielajai daudzslāņai problēma nav vienkārši risinājuma. Un vēl pēdējais aspekts jo pēc tam jau visu var izskaidrot, cik lielā mērā mēs esam atbalstījuši demokratizācijas eh, procesu Ziemeļāfrikā. Demokrātijā tas ir labi. Otrs tās ir bēgļi nav mazāk, to ir vairāk, kaut kas nav īsti pareizi, un par to tiešām ir jādiskutē. Noslēgumā vēl es gribētu teikt, ka nav vienkārši risinājumu sarežģītē problēmai. Paldies! Mr. Bostināru, de la Swan. Bostināru kungs, jūs pēdējais. Paldies, priekšādātāji. Nu, negribu šeit ļauties vie, liekvārdībai, bet tomēr gribu atkārtot to, ko teica Pīters Jārs. Sakot, ka lūk, ir ārkārtīgi svarīgi pirmām kārtām palīdzēt ombudam un Frontexam, jo problēma, protams, pastāv. Otram kārtām gribu atkārtot aicinājumu sagatavot atzinuma viedokli lūk par Frontexu. Ir pienācis pēdējais laiks to darīt. Eiropas parlaments jau ir izteicis aicinājumu padomē sākt darbu, gatavojot jaunais politiku attiecībā uz imigrāciju un patvērumu meklēšanu, un dalību valstis joprojām diskutē par to, Vai pār, vai pret, neviens nezina. Un visbeidzot, nedrīkstam aizmirst to, ka Somijas prezidentūra mums toreiz apsolīja, ka būs tāda visaptveroša, patiešām eiropeiska migrācijas politika, bet joprojām neesam tai pietuvojušies. Skaidri redzam, kā Lampedūza uzsver šo traģēdijas apjomu. un problēmas samilst burtiski mūsu acu priekšā. Un mūsu pienākums kā komitejas locekļiem sagatavot ziņojumu, nodot to parlamentai apstiprināšanai, tālāk dot komisijai, jo pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām būs vajadzīga šāda Eiropas politika, kas ļautu mainīt pašos pamatos visu šo migrācijas un patvērumu meklēšanas politiku. Nedrīkstam vienkārši sēdēt rokas klēpī salikoši un tikmēr mums apkārt nodrisinās tādas traģēdijas kā Lampedūza. Nē, paldies. Protams, ne, saka priekšādātāji. Fratello kungs viena minūte reakcija un tad mēs šīs diskusijas beigsim. Paldies! Gribu teikt paldies visiem, kas izteicās šai svarīgajās debatēs. Paldies arī Frontex pārām, de, pārstāvim un deputātiem. Nu, lūk. Mēs redzējām, kādu pasākumu ir tikuši īstenot mm, laikā pēc Lampedūs traģēdijas. Tos jau tagad neuzskaitīšu. Un zinām, kas īstermiņā veikts. Bet mums būtu līdzies ka ši, šiem, not, šiem pasākumiem vajadzēja tikt izsakotam jau pirms traģēdijas, kāpēc bija vajadzīga traģēdija, lai, tas, lai kaut kas sāk, tiktu sākts darīt. Mēs vēlamies, lai tiek īstenot rīcība arī ilgtermiņā. Un zinām, ka vispārējā situācija vidusjūrā nav vienkārši tāds kritikas punkts, bet arī iespēju punkts. Un jābūt šeit ir tādai pieeja, kas vērsta no apakšu uz augšu, tātad jānāk ierosinājumiem no pašiem zemākajiem līmeņiem. Visiem ir jābūt iesaistītiem šajā procesā, risinājumu meklēšanā ir jābūt iesaistītam tā personam, kas ikdienas sastops ar situāciju uz vietas. Es domāju, ka tas dos pievienotu vērtību. Mēs domājam, ka būtu iespējams īstenot tādas pavisam nelielas izmaiņas, kas laika gaitā pieņemtos spēkā un ļautu ierobežot gan tos, kas vispār dodas prom no šīm valstīm un dodas virzienā uz uh, Eiropas Savienību, bet arī turklāt mainīt visu šo procesu un uz, ļaut uzlabot bēgļu statusu, bēgļu situāciju. Tā, lai visu organizatoriskā puse būtu daudz labāka. Paldies, saka priekšsēdētāji. Liels paldies! Paldies, ka likāt priekšā šo ārkārtīgi delikāto jautājumu un pārstāvējāt šeit visus pārējos pilsoņus, kas bija iesnieguši lūgumu rakstus mūsu komitejai par līdzīgu tēmu, par šo pašu tēmu faktiski. Un nu man jāsaka, ka tieši pateicoties viņu līgumrakstiem un jūsu līgumrakstam, jāsaka, varam konstatēt, ka šis jautājums ir aktuāls daudziem, daudziem Eiropas Savienības valsts piedrīgiem. Te lūk, taču ir arī pārstāvi no Vācijas, no, no, no, nu, no daudz, kuriem te nerunājam tikai par, par Itālijas vēlmi. Nu, kā jau tika minēts, šo jautājumu, protams, nevar atrisināt tādā vienkāršā kārtā. Un nedrīkstam pieļaut arī to, ka vidusjūra kļūst par kapsētu. Viss jautājums jārisina organiz, organiskā veidā, īstenojot koordinācijas metodu konsultācijas, piemērojot kopienas loģiku Eiropas komisijai ar visiem tās pārstāvjiem, eh, kas arī klāt šodien, ir mums līdz šim piedāvājusi skatījumu tikai no nacionālas dimensijas raugoties, bet mums ir jāskatās uz to visu kopējā mērogā. Un jāpaļaujās šim spiedienam no Eiropas parlamenta un attiecīgajām komitejām. Eiropas komisijai, kā izpildvara Eiropas Savienībā, ir jānāk klajā ar polit politikas instrumentiem, uh, Un tā tas arī ir noticis, bet fakti tomēr liecina, ka šie instrumenti ir tikai tādi atsevišķi mazi solīši, kas lielā mērā palīdzēt neko īsti nevar. Un tos nevar vēl saukt par koordinētu profilaktisku darbību, kas norisinātos pirms uh, šādiem traģiskiem notikumiem. Nē, drīzāk šie pasākumi nākuši kā reakcija uz tiem, un tāpēc šos lūgumrakstus pilnīgi noteikti atstāsim atvērtus, jo jautājums, protams, nav atrisināts, un tas ir ļoti dramatisks notikums, par ko lūgumraksti ir ies, iesūtīti. Tāpēc domāju, ka sagatavosim tālāku uh, lūgumu. Pieprasot informāciju par konkrētiem pasākumiem, komisija paredzējuši īstenot šai ziņā, ir tīpaši iespēju ieviest un īstenot Eiropas tiesības ak tiesību aktus, kas regulētu patvērumu meklēšanu tiesības, lūgu, lūgu bēgļu situāciju, apstākļus, kādos šie bēgļi uzturas. Jo, ja mēs pie šāda risinājuma nevaram nonākt Eiropas Savienības līmenī, tad tā, tādā gadījumā šis jautājums joprojām tiks skatīts tikai tādā, lūk, eh, nu, ārkārtas situāciju gadījumā. Un neatrisinās neko ilgtermiņā. Galvā mēs taču runājam šeit par mūsu pilsoņiem tāpat. Arī viņi vēlas, lai viņu dzīve tiktu nodrošināta atbilstīgi. Un par to Eiropas Savienība ir atbildīga. Turklāt gribu teikt, ka lūkšu koordinatoriem sniegt tālāku ieguldījumu, lai varam veidot daudz mērķiecīgāku stratēģiju arī mūsu komitīs ietvaros un lai mēs varētu izvairīties no tā, ka šeit eh, nu, ir tikai vārdu un nav nekādu darbu. Nē, tā to nevaram pieļaut. Paldies, paldies vēlreiz, ka bijāt šeit. Līdz ar to šis darba kārtības jautājums tik, tiek pabeigts un pāriesim pie nākamā jautājuma, kas savukārt ir lūgumraksts, ko iesniedz Itālijas valsts piedarīgais Giuseppe Lamparelli. Un viņš turklāt ir nosūtījis mums arī vēstuli, kurā sniedzis paskaidrojumu par šo lūgumrakstu. Informācija ir izdarīta, izdalīta komitejas deputātiem. Tā ir pieejama jūsu dokumentos. Tā tad, nu, tas tāpēc, ka viņš nevarēja ierasties pats uz šejienu. Varu tikai teikt, ka šis lūgumraksts attiecas uz Itālijas uh, reģionālās autonomijas reformu, kas uzsākt Itālijā un saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēju teikt to, tas eh, šī reforma rada nelīdzsvarotības starp teritorijām, reģioniem un pilsoņiem jo ir pretēji pilsoņu interesēm un principiem, ko nosaka Eiropas Savienības darbības līgums. Tātad šī jaunā integrācijas pakāpe netiek panākta. Lēmumiem jāpieņ, jābūt pieņemtiem pārskatāmā caur, caurredzamā veidā, bet tā tas nenotiek. Šis lūgumbraks, ko sagatavojas, lūk, lūgumrakstu iesniedzējs vēršas pret Itālijas valdības politiku, jo tā nāk par ļaunu pilsoņu interesēm un tiesībām. Ir īpaši 1, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 21 un 41 līguma pants tiek pārkāpti. Tā apgalvo līguma raksta iesniedzējs, jo pastāv subjektivitātes tiesības, tiesības uz nediskriminēšanu, vienlīdzību, tiesiskumu un labu pārvaldību. Pilsoņiem ir pievienojušies arī atsevišķu organizāciju pārstāvi, piemēram, Izērņas provinces eh, pārvaldītājs Un savā paziņojumā viņš turklāt saka, ka Eiropa padomu šī gada martā, es atvainojos, Eiropas padome, eh, sa, eh, ir lūk, apsūdzējis Itāliju tajā, ka tā nespēja īstenot atbilstīgu valsts administrāciju saskaņā ar trešā punktu pirmo apakšpunktu par vietējo autonomiju. Tāpat arī saņemts, um, saņemts informatīvs materiāls par tiešām vēlēšanām un tā tālāk. Eiropā ir trīs pārvaldību līmeņi, tos ir arī provinču pārvaldība, un tikai vismazākajās valstīs, tādās kā Malta un Kipra, nav šis provinces līmenis. Visur citur uh, šis provinces jeb apgabala līmenis tiek īstenots pārvaldībā. Un to uz, uzraudzībā ir tādas lietas kā ceļu infrastruktūra, skolas un tā tālāk. 408 provinces bija 2011. gadā un 56 miljardi bija viņu eh, rokās Itālijā, 73 miljardi, Spānijā 16 miljardi ir šī līmeņa pārvaldības rokās. Tātad budžeta ziņā jāsaka, Itālijas provinces saņem vismazāk. Un tāpēc, nu, varbūt no vienas puses vajadzētu arī Itālijai pārstruktūrēt savu nacionālo budžetu. Jo, lūk, Itālijas pilsoņi uzskata, ka viņa tiesības šādā veidā ir pārkāptas. Uh, un Eiropas Savienībā šo jautājumu vajadzētu risināt. Un te jādomā ne tikai par šo lēmumu, bet arī to, tiem iemesliem, kāda ir bijuši šīs reorganizācijas pamatā. Kā jau sākumā teicu, lūgumraksts iesniedzējs klāt nav, un tāpēc uzreiz došu vārdu Eiropas komisijas pārstāvam lūdzu. Um. Labi pēcpusdienu. Komisija uzskata, tā ir katras dalība valsts prerogatīva noteikt savu administratīvo un valsts pārvaldu struktūru, un tādēļ šajā jomā atbilstoši Eiropas Savienības darbības līgumam komisijai nav kompetences. Paldies! bez tālākiem komentāriem. Paldies, saka priekšsādātāji. Vai kāds vēlas izteikties? Fernandes kungs lūdzu. Labu pēcpusdienu priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Es nepiekrītu komisijas paustajai pozīcijai. Jo komisija tātad saka, ka tā ir tikai un vienīgi dalībvalsts prerogatīva, tas nozīmē, ka mēs nevaram runāt uh, par tādām lietām, kā valdība struktūrē uh, savu administrāciju attiecīgajā dalība valstī, vai iet runa par valstīm, apgabaliem, rajoniem, provincēm, pašvaldībām. Komisija nodarbojas ar tādām lietām kā nodarbinātības reforma un tām līdzīgi, lai arī tās ir dalību valstu uh, prerogatīvas un nevis komisijas pārņēsoši jautājumi. Bet komisijai vienmēr ir nācies skatīt šādus jautājumus subsidaritātes dēļ. Piemēram, ja runājam par Spāniju, tad attiecībā uz Kataloniju komisija ir norādījusi uz lietām, kas nav pareizas, korektas un pat nelikumīgas Spānijā. Tādēļ es gribētu komisijai norādīt, ka tās risina jautājums, kas saistīti, saistīti ar reģionu pārvaldību, piemēram, tā ieteica Spānijai reformēt savu iekšējo pārvaldes struktūru. Es domāju, ka tieši to pašu mēs varam attiecināt uz Itāliju. Es domāju, ka šis lūgumraksts ir uh, pamatots. lai tiktu skatīti tie jautājumi, kas viņus skar. Tas ir, valstī ir jāpielāgo savu pārvaldes struktūru pilsoņiem un viņu interesēm, nevis otrādi. Tā kā te iet runa par subsidiaritātes principu piemērošanu un kolēģi eh, komisijai uz to ir jāraugās. Paldies, priekšsēdētāji! Saka Boštināro kungs. Boštināro kungs. Tātad, uzklausot komisijas paziņojumu, mēs varam atzīmēt tikai sakojošas aspektus. Pirmkārt, katra dalība valsts pati var lemt par savu pārvaldes struktūru. Otrakārt, jebkuras izmaiņas konstitūcijas ietvaros ir subsidiaritātes jautājums. Budžets tiek pārbaudīts tikai, lai pārliecinātos, ka tas atbilst noteiktiem makroekonomiskajiem nosacījumiem, bet nekad, varbūt es kļūdos, bet tātad nekad Mm, nenotiek iedziļināšanās uh, budžeta sadalījumā. Tātad, kā asignējumi nonāk reģionu pašvaldībām, pa, uh, vietējām pašvaldībām? Tātad vienīgais uh, jautājums, kurā komisijai ir lēmšanas spēja, ir tad, ka, ja iet runā par uh, pārvaldes iestāžu administrāciju. Tad tas e, ir jāapstiprina vispirms komisijā, un tad tā veic auditu un akreditē vadošo iestādi attiecībā uz fondu līdzekļu izlietojumu. Es saprotu, ka te iet runa par Itāliju tikai tādēļ,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 Jā. Nu, mums, protams, ir jāspriež par šo jautājumu. Atcerēsimies kaut vai atkritumu lietu. Toreiz redzējām, ka ir tik ārprātīgi daudz administratīvo slāņu mēri tādi un šitādi, un viens no otra, viens otram nodeva tālāk šo vainu par atkritumu krīzi, un neviens neuzņēmās atbildību vienā vai citā reģionā. Tā visa rezultātā mēs devāmies uz kampāniju, un tikāmies lūk ar dažādiem vidas aizsardzības organizāciju pārstāvjiem, kur dzirdējām, ka ir nepieciešama eh, vienošanās ar kaut kādiem pieciem tūkstošiem mēru visā reģionā, lai varētu kaut ko tur panākt. Ka rezultātā situācija neko nevarēja mainīt, jo, nu, un ka vienkārši situācija bija mazliet vieglāk tādās mazākās komunās. Bet, nu, kopumā tomēr jāsaka, šāda sistēma, ja tur nevar nonākt pie vienošanās, ir tomēr tiešām jāreformē. Tāpēc piekrītu šai reformai un arī piekrītu tālāk komisijai, eh, kas teica, ka tas nav mūsu atbildībā. Un jāsaka, skatoties uz priekšādātāju, man jāpauž pārsteigums par to, ka šī priek, šis lūgumraksts vispār tika uzskatīts par uh, akceptējamu šeit. Nav jau tā, ka mm, nav kaut kādas kopienas tiesību aspekts šeit, bet jāsaka, tas tomēr ir subsidētāts jautājums. Un, bet, nu, jā, arī mums grupas ietvaros pašiem ir sev domstarpības. Bet es vienkārši tiešām neredzu, ko mēs varam šeit lietas labā darīt. Ne mēs varam kaut kādu informāciju pieprasīt, neko. Pirmām kārtām taču mums ir jābūt kompetencē šai jomā, un te nu mums tādas nav. Es ļoti labprāt piedalītos debatēs, protams, par to, kāda notiek pārvaldība Itālijā, bet, kā jau teicu, tā nav mūsu kompetence, un tāpēc es domāju, ka mums vienkārši ir jāpāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Jā. Jā, also, meine, meine Fraktion ist. Äh... Jā, ar kungs, paldies. Katrā ziņā ir. Äh, jāatzīst, ka viedokļi var būt atšķirīgi. Es vienmēr gribētu, lai šis uh, lūgumraksts paliktu atvērts, lai mums būtu iespēja to apspriest. Un uh, Alkens kundze, es domāju, ka tas ir tikai pamatoti. Paldies. Una, un uh, klima. Priekšsādātāja. Tātad. Es redzu, ka viedokļi ir dažādi un tāds divāns klimats ir izveidojies mūsu komitejā, bet šī jau ir otrā reize, kad Jāra kungs un uh, Aukens uh, kundze ir viensprātis. Keep it open. Ah, the translation was closed. Keep it open. Ah, okay. That, that changes Tātad tomēr um, Jārkungam un Aukens kundzei viedokļi atšķiras. Uh, priekšsēdētāji pārprata teikto, tātad Jārakungs vēlas, lai lūgumraksts paliktu atvērts, Aukens kundze vēlas, lai tas tiktu aizvērts. Ierastā kārtība. Tātad Es domāju, ka mums vajadzētu balsot, jo Jārkungs ir. Tātad pārstāv Tautas partiju, Bostināro kungs sociāla demokrātus, zaļie šķeļas viedokļos. Tad es domāju, ka man ir jālūdz jūs balsot. Aukens kundze. Ja kāds vēlas, lai lūgumraksts paliek atvērts, tad es domāju, ka tam ir jāpaliek atvērtām. Ja Jāra kungs vēlas uh, diskusiju un uh, detalizētu atbildi uz to, kā tas sasaucas ar Eiropas Savienības likumdošanu, es būšu tikpat uh, ieinteresēta kā Jāra kungs. Paldies, Aukens kungs, saka priekšsēdētāji. Tātad atstājam lūgumu rakstu atvērtu. un lūksim tālāku informāciju komisijai. Sešpadsmitais punkts, tā ir vidas joma, lūgumraksts AD Astra, Rumānijas zinātnīko apvienības uh, vārdā iesniegtais lūgumraksts saistībā ar uh, Roža Montāna zelta raktuvju projektu, kas atrodas Rumānijā, kopā ar uh, petīciju, ko iesniedzis uh, Sorins Jurka par šīm pašām raktuvēm, kā arī Rumānijas valsts piedarīgā iesniegto lūgumu rakstu par šo pašu jautājumu. Pie mums ir Oktāvio Ruhulēsku kungs, kurš pārstāv AD Astra, un jums vārds piecas minūtes. Paldies priekšsētāju labu pēcpusdienu visiem! Gribu vēlreiz pateikties par man doto iespēju pastāstīt par uh, situāciju mūsu lūgumraksta kontekstā un paldies, ka saglabājāt šo lūgumrakstu savā darba kārtībā. Uh, jo jāsaka, nav panāks progress nevienā no diskusijās izvirzītajiem punktiem, un ir jauni pierādījumi, kas vēl vairāk palielina šaubas par e, šī projekta liederīgumu. Roža Montāna jautājums uztrauc visu sabiedrību un ir saniknojis daudzus un ir um, radījis demonstrāciju vilni. Šī neapmierinātība un spriedze pilsoņu un vadošo partiju starpā ir radusies tieši šī jautājuma dēļ. Tādēļ es aicinu izskatīt šo projektu. Uh, veikt neatkarīgu novērtējumu, ievērojot piesardzības principu, kas atrunāts 191. pantā Eiropas Savienības darbības līgumā. Man šķiet, ka šīs diskusijas sasaucas ar jau nu pat notikušo diskusiju Eiropas Savienības kompetenci sakarā. Gribētu atgādināt, kādas ir galvenās problēmas šī projekta sakarā. Tātad šis projekts pēc mēroga ir uh, bez precedenta, tādēļ ir ļoti grūti aptvērt veikto darbību apmēru. Izmantojot operatoru sniegto statistiku, gribētu sadalīt to uz iedzīvotājiem. Tātad Rumānijas valsts peļņas daļa ir nedaudz eh, mazāks pār trim gramiem zelta uz vienu iedzīvotāju. Tajā pat laikā mantojums, kas tiks atstāts, ir desmit tonnas toksisku um, noguļu uz vienu iedzīvotāju. Šis projekts tiek veikts ļoti blīvi apdzīvotā teritorijā, kas atrodas uh, tuvu daudzu aizsargājamo sugu um, mājotnēm ir uzbūvēts 105 metru augsts dāmbes un 1350 metru garš. Līdz ar to cionīda um, koncentrācija un uh, kopējais apjoms ir uh, bezprecedenta. Atbilstoši ietekmes novērtējumam kompānija neiesniedz um, uh, kartas, kas atspoguļotu ģeoloģiskos slāņus. Tomēr mēs ieguvām 70. gados eh, Rumānijas ģeoloģijas institūta sagatavoto karti. Un šajās kartēs ir divas vietas, kur tiks izveidoti jaunie dāmji, kas skar uh, divus ļoti svarīgus uh, ģeoloģiskus slāņus, kas varētu novest pie tālākas toksisko e, vielu noplūdes e, gruntsūdeņos. Divi zinātnieki parlamenta īpašajā komiteja apliecināja šo karšu precizitāti. Un man ir šo karšu kopijas šeit. Varu jūs ar tām iepazīstināt. Tas attiecīgi apšauba iepriekš izdarīsko risku novērtējumu. Mēs atkārtot aicinām veikt neatkarīgu novērtējumu, kas nav paredzēts, lai arī operatoram ir jāpierāda veikto darbību nekaitīgums. Mēs gribam norādīt, ka šim projektam nebūtu jāpiešķir zaļā gaisma, kamēr situācija nav mainījusies. Tālāk Operātori iesniegtās finanšu garantijas ir nesamērīgas ar realizējumā projektu apmēriem. Pavisam nesen uzņēmums izņēma privāto apdrošināšanu savām darbībām, tā kā viņi norāda, ka um, inženieru tehniskais projekts ir ļoti drošs, viņi um, norādīja, ka riska varbūtība ir ļoti zema, tomēr šī gada sākumā apdrošinātājs pie kā viņi vērsās, atteicās izsniegt apdrošināšanu un teica, ka viņi neslēgs nekādus līgumus ar šo uzņēmumu. Tajā pat laikā mēs redzam, ka pēc darbības pasākumi ir nepamatoti un netiek respektēts piesardzības princips. Tādēļ mēs aicinām komisiju piemērot direktīvu 35 no 2004. gada un jauno direktīvu 2012 šķērsvītrā 18. Ņemot vērā šī projektu mērogus, ir vēl viens aspekts, kas parāda, ka ir nepieciešami profilaktiskie pasākumi, un šīs operācijas paredz visas akvaloģiskās uh, teritorijas likvidēšanu, un ikomās kā arī profesionālā struktūra, ar ko konsultējās komisija šī gada sākumā, atkārtot aicināja aizsargāt šo unikālo teritoriju un eh, izteica gatavību eh, piedāvāt savu palīdzību šī objekta aizsardzībai. Tālāk Oksfords un Lesters universitātes eh, speciālisti publicēja savu viedokli. Šie akadēmiķi norādīja, ka šis objekts ir izcils vērtības un atbilst vairākiem kritērijiem, lai saņemtu UNESCO pasaules mantojuma objekta statusu. Tā kā Eiropa ir vadošā attiecībā uz kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, tādēļ nedrīkst pieļaut šādu kultūra vēsturiskā mantojuma iznīcināšanu. Šī objekta, šīs teritorijas izstrāde nozīmētu um, nepieļaujamu noziegumu pret cilvēces kultūru vēsturisko mantojumu, nemaz jau nerunājot uh, par uh, iedzīvotāju uh, Mm, interešu aizskāruma. Es domāju, ka mums ir jāizrāda cieņa pret kultūru vēsturisko mantojumu. Paldies! Thank you! I... Paldies! Informēju jūs un komiteju, ka esam saņēmuši arī citus lūgumu rakstus par šo pašu lietu. Vienkārši vēl, nu, lūk, no citām pusēm. Paldies, ka iepazīstināja mūs ar šo lūgumu rakstu. Tagad došu vārdu Marijanai Millerei no komisijas. Thank you, Paldies, priekšādātāji. Par šo Rosa Montāna jautājumu runājot. kad saņēmām šos tri, tri, trīs lūgumu rakstus vienu 2010. un 2011. gadā, un tagad komisija sazinājās Rumānijas varas iestādēm un lūdza informāciju par šo projektu. In, saņemam detalizētu informāciju no varas iestādēm, un pēc šīs informācijas izpētes komisija 2011. gada 16. decembrī, tātad tieši pirms diviem gadiem, savus novērojumus nodeva parlamentam. Kopējais secinājums bija tāds, ka tobrīd netika konstatēta nekāda Eiropas Savienības tiesību aktu pārstāv, pārkāpumi, it īpaši tāpēc, ka atļauja vēl joprojām nav piešķirta šādu projektu uzsākšanai. pēc tam kādu brīdi bija klusuma brīdis līdz šī gada augustam, kad Rumānas valdība pieņēma likumprojektu, kas attiec uz šo projektu un kas varētu ietekmēt šo atļaujas procesu un kas varētu ietekmēt arī dzen upes novirzīšanas pasākumus. Komisija saņēma uh, ļoti daudz vēstuļu to brīdi no pilsoņiem, no NVO un uzsāka Eiropas izmēģinājumu projektu, lūdzot Rumānijas varas iestādēm atkal pirmām kārtām, eh, nu, iesniegt likumprojekta tekstu un pievienot šeit arī attiecīgi vienošanās tekstu attiecībā tieši šo vienošanos ar Rosamantāna zelta ieguves kompāniju. Tas notika 13. septembrī, šis pieprasījums tika iesniegts 13. septembrī. Un 28. novembrī komisija pieprasīja papildus informāciju, it īpaši attiecībā uz upes novirzīšanas projektu. Tā kā to paredz likuma projekts Rumānijas varas iestādes uz šo pieprasījumu vēl nav sniegusi, nav atbildējusi. Mēs gaidām šo atbildi burtiski nu tagad, kuru katru mirkli un tomēr pagājuši nedēļu otrdien šis līguma projekts, kas nav vēl parlamentā apstiprināts, tika noraidīts. Un tāpēc, nu, var jums tikai teikt, ka komisija ļoti uzmanīgi sako autorizācijas procesam attiecībā uz šo mm, zelta iegūs projektu Rosa Montana Un komisija, protams, ir ļoti uztraukusies par to, lai visi Eiropas tiesību akti tiktu atbilstīgi ievērot, un it īpaši tas attiecas, protams, uz ieguvas rūpniecību. Nedrīkst šāda veida pasākumus uzsākt, ja nav atbilstīga atļauja, un visi Eiropas Savienības tiesību akti tiek ievērot, arī attiecībā uz vidas ietekmes novērojumu, novērtējumu. Bet šobrīd Tieši tāpat kā pirms diviem gadiem, secinājums joprojām ir tāds pats. Mēs nevaram neko darīt. Nevaram identificēt nekādus Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumus šobrīd, jo atļauju piešķirt šim projektam nav, un nacionālā līmenī šis process vienkārši joprojām turpinās un tur nu komisija nekā sakām nav. Paldies Millers kundzei, tālāk Bostināro kungs uzsāks debatas. Please allow me to speak in Romanian. Runāšu gan rumāniski. Un gribētu šeit sveicināt visus, kas mūs vēro internetā. Și multor zeci de mii de români care privesc. Nu jā. Gribu uzrunāt šeit tos desmit tūkstošus rumāņu, kas seko uzmanīgi šī jautājuma risināšanai. Pirmām kārtām gribu teikt, ka esmu, neesmu attiecies ne no viena no saviem viedokļiem attiecībā šo projektu. Tos jau paudu šai komitejā arī gan, gan mutiski, gan arī rakstiski. Es esmu no tiem, kas ir pret šo projektu un uzskatu, ka šis lūgumraksts ir jāpatur atvērts pretēji tiem, kas ierosināja, ka mums šodien vajadzētu šo lūgumu rakstu slēgt. Nē, Es vēlreiz paužu savus iebildumus pret to, ka šis lūgumraksts tiktu slēgts. Tam jāpaliek atvērtam tā, lai turpmāk visi projekti, kas saistīti ar šo iegūst projektu, tiktu īstenoti saskaņā ar visa veida tiesību aktiem un atbilstīgā tehnoloģiskā kārtībā. Otram kārtām. Kā jau tika, toties ierosināju šodien par šo tekstu, šodien nerunāt Bet gribu tomēr teikt paldies lūgumrakstu iesniedzējiem par to, ka viņš ieradās šeit un eh, viņš nevarēja vairs mainīt savus plānus. Es gribēju pārlikt šīs diskusijas uz citu dienu. Jo ir kolēģi, kas pilnībā nezina, kas neko nezina par to, kas notiek Rumānijā. Šobrīd, kā jau teicu, ir izveidot īpašu parlamentārā komiteja Rumānijas parlamentā, kas attiecīgi šo projektu gribēja noraidīt, un parlaments parlaments, nu, lūk, gandrīz vienprātīgi noraidīja šo sākumu, sākotnēju likuma projektu. Un te runāja par tādu likuma projektu, kas tik, kura izveida tika aizstākt jau krietni sen, vēl iepriekšējās valdības laikā. Un Rumānijas Valdība pilnīgi noteikti ņēma vērā protestantu domas. Šajā projektā bija, jaunajā likumprojektā bija paredzēta divas jaunas lietas. Respektīvi, ka tie projekti, kas varētu būt, respektīvi, ka tie projekti, kas kaitē vidē, nevar tikt pieņemti īstenoti vispār, un otram katam, ka arī investori nevar izstrādāt projektus, nedrīkst izstrādāt tādus projektus, kas iet pretrunā jaunāko tehnoloģiju izmantošanas pamatprincipiem. Un šis likumprojekts tika noraidīts, vēlreiz noraidīts. Eiropas komisija, lūk, mums saka, ka, lūk, nav ietekmes novērtējums saņemts, tātad ietekmes uz vidi novērtējums šim projektam. Nu, teikt, gribētu izteikt Eiropas komisijā aicinājumu Nu, varbūt varētu beidzot pabeigt sarunas par direktīvu attiecībā uz ietekmi uz vidi novērtējumu. Jo ar šo direktīvu mēs paredzam ļoti daudz atbilstīgus mērus, ko arī šeit lūgumrakstu komitejā esam ierosinājuši. Te runājam, piemēram, par pilsoniskās sabiedrības iesaisti projektu ap, apspriešanā un lēmumu pieņemšanā. Bet šobrīd komisija mums vēl neko no šai jomā piedāvājusi. Nedrīkstam arī aizmirst, ka parlaments jau drīz vien šajā sasaukumā savu darbu beigs. Šobrīd, lūk, lūgumraksta iesniedzē, lūk, ir ieradušies, un, ir, un, un visas šīs diskusijas, kurās ir iesaistīti desmit tūkstoši rumāņu, paliek tikai vienīgi diskusiju līmenī. Un tāpēc es gribētu lūgt, lai šis lūgumraksts paliek atvērts, debatas varētu turpināt un apspriest tajā brīdī, kad mūsu rīcībā būs vairāk informācijas un tādi faktuāls informācijas. Tāpat gribu jums apliecināt, ka šis lūgumraksts pilnīgi noteikti, tas vien, ka viņš ir vēl atvērts, paliek eh, labs, eh, kā labs argunam, arguments, lai vērstos pret šādiem eh, kanruciecības iegūs projektiem, kas neatbilst vidas aizsardzības normām. Tas aktuāli gan Bulgārijai, gan Rumānijai, gan citām valstīm, Grieķijai un tā tālāk. Jo tas nozīmē, ka arī tur nevarēs šādas raktūju projekts īstenot, kamēr nebūs atbilstības. Gribu vērst jūs uzmanību uz to, ka mums visiem ir jāievēro Eiropas tiesību aktis. Un vēlreiz gribu vēlreiz teikt paldies lūgumrakstiesniedzējiem. Paldies! Nākamā runātā. Well, Madam Chairman, uh, thank you very much. Paldies, saka Helmer kungs, paldies! Nu, par vienu lietu mums vajadzētu atcerēties, respektīvi, viss šis jautājums ir kļūst par tādu kā politisku spēlīt Rumānijā. To izmanto Romānijas er, politiķi kā iespēju, lai mm, īstenotu savus vēlēšanu kampaņu mērķus, nākot klajā ar kaut kādu veidu mm, polarizētām nostājām pamanīju, ka iebildumi no lūguma raksta iesniedzēja puses bija diezgan tādi plaši un vispārīgi, un varētu tikt faktiski piemēroti zelta iegūšanas darbībām, naftas iegūšanas darbībām, vai jebkāda cita veidas iegūs rūpniecības darbībām, jebkurā valstī un nekāda specifika šeit nebija. Te bija lūk tikai atsauc uz arheoloģisko uh, mantojumu un ģeoloģiskām īpatnībām, bet arī šajā jomā šie jautājumi jāsaka, eh, nu, ir tikai tādā, nu, tā pieķerti klāt. Nevis eh, raksturo pašreizējo reālo situāciju priekšādātāji, labojiet man, ja es kļūdos, bet es saprotu, cik tālu es saprotu, tad mūsu komiteja, uh, nu, pastāv tāpēc, lai Eiropas pilsoņi varētu vērst mūsu uzmanību uz Eiropas tiesību aktu pārkāpumiem. Mēs nu pat dzirdējām no komisijas, ko viņi teica. Viņi teica, ka lūk ir ļoti saprātīga mērena reakcija. Viņi mums pateica, ka viņi ir izpētījuši visu situāciju un uh, tieši tāpēc, ka šis projekts vēl nav pietiekami tālā izstrādes stadijā un attiecīgi atļaus vēl nav piešķirts komisija, šobrīd var secināt tikai un vienīgi to, ka Eiropas Savienības tiesību akti pārkāpti nav. Ja es pareizi saprotu, tad šādu pārkāpumu nav, vai ne tā? Un tāpēc es domāju, ka nesaprotu, kāpēc mēs vispār šo lūgumu rakstu skatām. Nolīdzības nu, nu, fakts ir tāds, ka iegūst darbība pilnīgi noteikti notiek, sas, pirmām kārtām tiek regulēta ar Rumānijas tiesību aktiem. Tā kā Rumānija šobrīd ir Eiropas Savienības eh, dalība valsts, tad arī eh, šajā gadījumā projekti tiks pakļauti arī Eiropas Savienības tiesību aktiem. Un es jau varbūt neesmu īpaši liels Eiropas Savienības fans, bet jāsaka, tomēr mm, var teikt tikai to, ka šie regulējumi tomēr ir diezgan pamatīgi, noteikumi ir strikti un tiek arī ļoti uzmanīgi īstenoti, tīpaši tādos apstākļos, kad rodas kaut kāda veida veida e, bāžas no sabiedrības puses. It īpaši esmu nobežies par to, ka šeit ļoti ļaunprātīgi tiek izmantots piesardzības princips. Uz to visi vienmēr atsaucas šādos apstākļos. Bet godīgi sakot, jāsaka, viss, ko cilvēki dara, ir bīstami. Nu, kaut vai no gultas izkāpt no rīta var beigties nelēmīgi. Pa kāpnēm kāpt ir bīstami. Ja mēs arī šādos gadījumos piemērosim piesardzības principu, tad mēs vispār neko nevarēsim darīt. Vienmēr atradīsim kādu aizbildinājumu, lai kaut ko nedarītu. Jāsaka, tomēr ir vēl viens jautājums, kas ir tāds aktuālāks lielāks un plašāks, un par to es ļoti nobežījies. Respektīvi, mums ir vajadzīgas investīcijas, mums ir vajadzīga izaugsme, mums ir vajadzīgas darba vietas, vajadzīga rūpnieciskā attīstība, un, ja es tā drīkstu teikt, tad Rumānija, jāsaka, ir viena no vismazāk attīstītajām Eiropas Savienības dalību valstīm, un tieši Rumānijā ir visvairāk vajadzīgas darba vietas, industriāli projekti, ieguldījumi un tā tālāk. Un tāpēc šāda veida mm, neatbilstīga reakcija tiešām rada bažas. Ja šādu attieksmi piemēros arī visur citur, un es jau varu norīdīt uz, piemēram, arī savu pašvalstī un citur, tad, ja automātiski mēs oponēsim jebkura veida rūpnieciskajai attīstībai un projektiem, tad tie zaudējumi, ko mēs nodarīsim investoriem, investīcijā un nākotnes rūpnieciskajām iespējām, ir ļoti būtiski. Es domāju, ka Rumānijas iedzīvotājiem vajadzētu varbūt padomāt par to, kādas priekšrocības šis priekšlikums varētu dot un apsvērt, vai šāda veida konsekventas iebildes un kavēšanās tomēr beigās neliks investoriem pārs, mainīt savus plānus un invest, investīcijas vērt citā virzienā. Es domāju, ka tas nāk tikai un vienīgi par sliktu Rumānijas iedzīvotājiem un ekonomikai kopumā, jo tādā gadījumā uzņēmums vienkārši atteiksies no šī projekta. Un secinājumā priekšsēdētāji, nu, ja nu šis jautājums, kas ir mūsu priekšā, un es atvainojos, ka ierados, varbūt vēl tāpēc nezinu, kāds īsti ir šis jautājums, bet ja mēs jautājums ir par to, mums vajadzētu saglabāt šo lūgumu rakstu atvērtu vai nē, tad, manuprāt, nav nekādas jēgas šo lūgumu rakstu eh, vispār sagatavot, ja nav nekāds Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpums. Tāpēc es domāju, ka šis lūgumu raksts, lūgumu raksts slēgt būtu tikai un vienīgi saprātīgi. Paldies. Mr. Elmer, Mrs. Soka. Paldies, Elmer kungs, tālāk Aukens kundze. Tīči, kolīga Elmer is one of the most correct. Jā, Elmer kungs, jūs esat viens no drosmīgākajiem šajā parlamentā. Viņš ir gatavs uzņemties jebkuru risku. Mēs lielākā daļa taču esam šeit, nu, jau varbūt vecvecāki, domājam par nākamo paudzi, par cienīdu un tam līdzīgi. Nedomājam, ka tas varbūt ir tas labākais, ko var dabai nodarīt, ja šāds cienīts tiek izsvies dabā, bet jūs sakat, nē, nevajag ievērot nekādu piesardzības principu, pat ja runa ir par tādu vielu kā cienīts. Es domāju, ka lūgras ir jāpatur atvērts otrām kārtām. Esmu pateicīga, ka šoreiz varbūt mums parādīsies iespēja. Ja novērst kaut ko priekšlaicīgi, nevis rēģēt tikai uz katastrofu, tad, kad viss jau ir sagājis greizi, pēc tam pateikt, ka, lūk, tas nebija riktīgi. Tāpēc es priecājos, ka mums ir šāda iespēja īstenot diskusijas par to, ka šādu pārkāpumu varētu notikt, un tā tas ir, un ja redzam, ka citās valstīs situācija ir līdzīga, redzam, ka ir ilgumas no Grieķijas, no Bulgārijas, viņi sako mūsu darbībai. Un mums tiešām vajadzētu šīs bažas ņemt vērā vēl pirms viss aiziet greizi. Rumānijas parlamentā šis likumprojekts netika apstiprināts, un ja tas ir tāpēc, ka viņi bija nobažījušies par šo projektu, bet viņi iestrādās šo kaut kādās jaunos tiesību aktos, nu es nezinu. Vai ir kāds, kas man var pateikt, ka tā tas nebūs? ka jaunie tiesību aktā šādu nianšu nebūs, bet jūs jau zinat tikpat labi kā es, ka tas mēdz vienmēr atkārtoties, es atkal nāk atpakaļ un atpakaļ. Vienmēr, nu, kaut kādā citā kulītē vienkārši tie paši vēži. un ir ļoti grūti nodrošināt atbilstību visām normām, tīpaši šādās blīgi apdzīvotās teritorijās. Tāpēc es gribu teikt paldies komisijai par labu atbildi, paldies arī Rumānijas parlamentam par to, ka viņi ņēma vērā šo jautājumu, ņēma vērā šīs piesardzības principu un noraidīja likuma projektu. Un domāju, ka mums vajadzētu būt pateicīgiem par iespēju, lūk, jau pirms notiekošā par to spriest, sekot līdzi attīstībai. Un ja mēs uzdot Rumānijas pilsoņiem un citu valstu pilsoņiem jautājumu, uh, Eh, par to viņi vēlas uzraudzīt šo situāciju. Es domāju, ka jā, viņi to darīs, viņi turpinās mūs informēt par notikumiem. Es nedomāju, ka zelta iegūšana ir nu, tas pats nepieciešamākais šajā gadījumā. Es varu iedomāties citus projektus, kas ir jāsaka daudz varbūt svarīgāki nākotnē dabai un tā tālāk. Un varbūt pat arī tādi, kas rada vairāk darba vietas nekā šīs zelta raktuves. Nē, protams, tas nav mūsu darbs skatīties uz tiem, kas tad būs tie, kas īsteno šo projektu, kuri paliks līdzekļi, bet tas tomēr arī interesants lēmums. Jo es domāju, ja mēs neko tagad neradī, nedarīsim, tad mēs atkal sastapsimies ar tādu diezgan nepatīkamu stāstu. Un nu, tāpēc paturēsim šo lūgumu rastu atvērtu Un es, kā dzirdēju, arī komisija turpinās sakot līdz notikumiem, kā jau to viņi nu pat apgalvoja. Un darīs visu, kas viņas spēkos, lai pārliecinātos, ka notiek atbilstīgs e, novērtējums ietekmei uz vidi, lai esam pārliecināti, ka viss notiek atbilstīgi tiesību normām. Un vēlreiz tiešām paldies e, lūgumrakstiesniedzējiem un uzskatu, ka tam lūgumrakstam jāpliek atvērtam tālāk Angurakis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. runāšu rumāņu valodā, lai mans kolēģis varētu tieši man dzirdēt. Jā, vairākus gadus dzīvoju Rumānijā, tāpēc pilnīgi noteikti labi var saprast, kas notiek. Gribu lūgt jūs šo lūgumu rakstu atstāt atvērtu. Tas ir pirmais, ko gribu teikt. Tāpēc, ka domāju, ka šis protesta vilnis no Rumānijas iedzīvotāju puses tiešām ir apjomīgs ar lielu atbalsi. Un tas tāpēc, ka protestantiem taču šīm bažām ir pamats. Es vienkārši nesaprotu, nu, citādi es nesaprotu, kāpēc tad tā, tik plaša kustība būtu mobilizēsies, ja šim protestam lūgumrakstam nebūtu nekāda pamata. Otram kārtām gribēju pieminēt pāris lietas, kas jau tika minētas, respektīvi, jūs jau zināt, ka, diemžēl, Eiropas komisijas atzinumi parasti, nu, nu tiek sagatavot par vēlu. Cik reizi tas ir pie, jau dzirdēts? Un atzinumi parasti nav tāpēc, ka, lūk, nav bijis kaut kāds gala lēmums attiecībā uz projektu. To arī saka Eiropas komisija šoreiz. Nu, parasti tad, kad šis gala lēmums ir pieņemts, tad ir par vēlu. Pēc tam ir ļoti grūti apturēt šo projektu un anulēt lēmumu. Trešām kārtām. Rumānijas parlamenta lēmums. Manuprāt, bija ļoti daudz zinātnisku pierādījumu un tehnisku secinājumu, ko ņēma vērā Rumānijas parlaments un kas lika viņiem pieņemt šādu noraidošu lēmumu. Un ir vēl viens arguments. Gribu te savukārt radīt tādu saikni starp šo argumentu un to, kas notiek šobrīd Grieķijā. Arī Grieķijā situācija ir diezgan līdzīga. Arī tur ir ļoti spēcīga sabiedrības reakcija. Tas tāpēc, ka nav pilnīgi nekādu garantiju tam, ka nepie, ne, neīstenosies tas, no kā mēs baidāmies. Nekādu garantiju. Un tāpēc arī iedzīvotāji tik eh, krasi rēģē. Var viņus saprast. Man tiešām bija ārkārtīgi žēl šeit sanāksmu zālē dzirdēt tādu viedokli, kas teica, ka, lūk, ka, nu, varam atbalstīt šādu burtiski mēnesis virsmas cienīgas ainas izveidi šai teritorijā, bet tas ir tas, kas notiks. Tad, kad Rumānijā šis projekts īstenosies, tieši to mēs nodarīsim dabai. Un es nezinu, vai to varam darīt arī Eiropas industriālās attīstības vārdā. Manuprāt, Tā ir būtiski tāda neokolonialistiska iezīme un tendence. Ne jau tas Rumānija ir vajadzīgs arī Grieķienē, tāpat arī citām valstīm ne. Pat tad, ja šīm valstīm ir vajadzīga rūpnieciskā attīstība. Un noslēgumā gribētu paust eh, lūko. Domāju, ka šis lūgumraksts jāpatur atvērts, jo dzirdējam arī lūk argumentus kas sasaistās ar šīs valsts nākotni. Mēs šeit šeit nerunājam tikai par pagātni, ne par kaut kādām arheoloģiskām uh, vērtībām. Ne jau tikai par to runājam, arī par dabas ainavu, par dabas aizsardzību un par uh, ekonomiskās attīstības modeli. Paldies! Tālāk došu vārdu vēlreiz lūgumrakstu iesniedzējiem uz vienu minūti. Um. <coughs> Jā, es gribētu pateikties komisijai par sniegto atbildi un atbildot uz viņu atbildi un uz Helman kunga komentāriem, es gribētu norādīt atkārtot, ka mēs piesaucām šo piesardzības principu konkrētu iemeslu dēļ. Jo mēs zinām, kas notiks, ja šis projekts tiks apstiprināts un uzsākts. Mēs zinām, uh, ka šis ir objekts, šī ir teritorija, kuru ļoti daudzi zinātnieki, pētnieki, vēsturnieki ir atzinuši par aizsargājamu. Tas būtu noziegums pret cilvēci. Tādēļ mēs aicinām piemērot šo piesardzības principu, jo mēs zinām konkrēti, kas notiks, ja projekts tiks apstiprināts. Mēs nevaram gaidīt, kas notiks pēc tam. Mēs jau tagad zinām, kas notiks. Paldies! Thank you! Paldies! lūgumraksts saglabājas atvērts, jo uh, vairākums prasa to saglabāt atvērtu, un papildinot Helmarkungu te, Helmar teikto, es gribētu pasvītrot, ka mēs vienmēr cenšamies darīt visu, kas mūsu spēkos, lai novērstu sliktās lietas, nevis tikai parādīties kā Eiropas Savienība, kas spēj reaģēt pēc tām, kad nelaime jau notikusi. Jā, mūsu uzdevums ir novērst nelaimes. Un tieši Tas ir tas mērķis, ko cenšamies panākt katru dienu strādājot šajā komitejā. Bet, protams, nevienmēr mums tas. Eiropas komisija visbiežāk saka, ka tā nedrīkst iejaukties, jo nav noticis pārkāpums, bet tādēļ esam mēs. Uh, Paldies! Labi, tad mēs saglabājam šo lūgumu rakstu atvērtu un gaidās, gaidīsim, kas Eiropas komisijai būs sakāms tālāk. Un paldies par lūgumu rakstu iesniegšanu. Pārējām pie nākamā punkta darba kārtībā. Tas ir uh, lūgumraksts, ko iesniegusi Francijas apvienība Arīvēm par gāzes ražošanas rūpnīcas būvniecību Romanvillā uh, kopā ar uh, līdzīgu lūgumrakstu, ko iesniedz Francijas valsts piederīgais par plānoto metanizācijas rūpnīcas atrašanās vietu Romanvillā, Francijā. Lūgumraksta autori nav klāt. Dotu vārdu komisijas pārstāvim Davidam Grimokungam, lūdzu. Thank you, Mrs. Sherman. Paldies, priekšsēdētāja. Priekšsēdētājs kundze, godātie parlamenta deputāti. Dāmas un kungi, labdien! Gribu runāt ar jums par šo lūgumu rakstu. Pastāstīt, kas tad te runājam, ko vēlas panākt lūgumu rakstu iesniedzēji un ko domā Eiropas komisija un ko varam darīt lietas labā. Tātad, par ko ir runa? Runa ir par celtniecības projektu, eksploatācijas projektu, kas būtu tāds ļoti daudzplāņains projekts atkritumu, saimniecības atkritumu apstādē. Šis centrs, kas atradīs, at, atrastos tādā gadījumā Parīzes pievārtē, e, darītu to, ka ražotu metāna gāzi no šiem atkritumiem, pēc tam, kad tie būtu sašķiroti, uh, un, nu, tātad no šiem arī lieliem atkritumiem. Šis projekts līdz ar to ir vispārējais sabiedriskās intereses projekts, jo saimniecības atkritumi e, tad savāktu no apmēram no 20 e, ap, apgabaliem un no lielas daļas Parīzes. Lūguma raksta ies, iesniedzēji iebilst pret šo, šī projekta īstenošanu un šādas rūpnīcas celtniecību, tāpēc, ka uzskata, ka, lūk, varētu šeit nu, tikt nodarīts skautējums, radot dažādu veidu smakas un piesārņojošas vielas varētu tikt izmestas atmosfērā. Un viņi baidās, lūk, ka līdz ar to tiks nodarīts kaitējums apkārt eh, dzīvojošiem pilsoņiem. Šis lūgumraksts tā pašreizējā formā tiek iesniegts eh, pamatojoties uz vispārīgiem principiem un neietver juridiskus argumentus, konkrēts juridiskus argumentus un precīzus argumentus. Kāda tad ir pamat fakti? Pirmām kārtām jāzina, ka pilnvaras iesniegšanas process e, sāk notikt, prasību ir iesniedz, e, da, prasību izstrādātājs iesniedz jau 2000. gada maijā un atļauja tika e, piešķirta 11. gada janvārī. Bet darbi vēl nav sākušies. Un pat tika pārtraukti. Kāpēc? Tāpēc, ka tika izveidots moratorijas, sākot no 2012. gada 1. februāra, lai, lai ņemtu vērā vietēju iedzīvotāju prasības, tos arī lūgumu rakstu e, iesniedzēju prasības, nu, tātad viņi iebildums trešo projektu un tiktu izmant, izvērtēt šī projekta apjomu un to, tas, cik šie protesti ir aktuāli. Tik iztenota revīzija, auditi pēc šī moratorija uzsākšana. Divas revizijas e, tika īstenotas. Neris un Orab divas nacionālas institūcijas, kas ir atbildīgs par proje, inženierijas projektiem, un viņi veic tātad ietekmes uz vidu novērtējumu, riska novērtējumu saskaņā ar nacionāliem tiesību aktiem, un tāpat laikā nāca klajā arī ar vairākām rekomendācijām. Šo revīziju rezultāti bija publiski pieejami un, e, nu, arī guva vispārēju atbalstu projekta izstrādātājs ir eh, savukārt pieņēmis lēmumu modificēt šo eksploatācijas projektu, iestrādājot visa veida rekomendācijas, ko šīs abas nacionālās iestādes ieskļāva savos revīzijas rezultātos. Un te runājam tā tad par lūk arī atkārtotu modificētu atļauju projektu izstrādē. Ko darīja komisija šajā kontekstā? Mēs nācām klē ar diviem rakstiskiem paziņojumiem 2012. gadā novembrī un 13. gadā tāpat. To nodevām jums lūgubrakstu komiteja. Ir arī trešais rakstiskais paziņojums, kas tika nodots nu pat pirms pāris dienām jums. Un ko tad komisija ir darījusi? Tā ir lūk uzsākusi e, šo izmēģinājumu e, projektu, uzdodot pavisam oficiāls un e, formāls jautājums Francijas varas iestādēm par šo projektu. Francijas varas iestādes vasaras laikā mums arī sniedz atbildi un apstiprināja, ka rekomendācijas, ko, ar ko nāca klajā abas revīzijas iestādes, ir tikušas ņemtas vērā un te vēlos jums e, minēt otro un trešo rekomendāciju, kur tik runāts par drošības apstākļu uzlabošanu šai celtniecības vietā, lai garantētu atbilstīgu celtniecību, atbilstīgu uzraudzības sistēmu, kas būtu pastiprināta visās savās izpausmēs un e, arī visādi cita veida jautājumus. Un te runājam par ļoti svarīgu jautājumu, arī par dimensiju samazināšanu projektam. Pamatojoties uz Francijas varas iestāžu sniegtajām atbildēm, Eiropas komisija ir nolēmusi lūko. Šis projekts ne, netiek pakļauts EPPC direktīvai, bet gan tiek pakļauts jaunajai direktīvai par e, rūpnieciskajām emisijām. Tā tad ir jāpārbauda, vai šī autorizācija un projekts atbilst e, šai direktīvai. Otram kārtām projekts Tāpat nav pakļauts arī vidas ietekmes uz vidu novērtējumu direktīvai. Diemžēl Francijas varas iestādes eh, tāpat laik. Tomēr ir veikuši šādu ietekmes novērtējumu nacionālā līmenī. Projekts tāpat arī nevar tikt pakļauts direktīvai SVSO 2 jo tur būs ļoti, ļoti nelieli bīstami pro, eh, vielu uzkrājumi, un rezultātā te nevaram, un, un tie, šie atkritumi tiks uzskatīti par nebīstamiem, nevis bīstamiem. Un visbeidzot, mūs informēja, ka ir uzsāktas arī, tie, arī tiesvedības procesi administratīvajos uh, eh, eh, administratīvās procedūras ietvaros, un to darīs viens no lūgumrakstiesniedzējiem. Administratīvais tribunāls Montrojā, kas ir viena no Parīzes, eh, viens no Parīzes apgabaliem, 2013. gada aprīlī pieņēma lēmumu šai jautājumā, un šis lēmums anulē uh, eksploatēšanas atļauju, kas tika piešķirta, ar, ar skaidrojot, ka lūk nav bijis ietekmes novērtējums attiecībā uz emisijām. Projekta izstrādātājs iesniedz apelācijas prasību administratīvajā tribunālā nākamajā kārtā, un šai tiesai vajadzētu izteikties nākamā gada 16. jūnijā. Kas tad notiks līdz tam? Ja šī apelācijas instance apstiprinās jau pieņemto tribunālu lēmumu, tad tādā gadījumā eksploatētājiem, projektu izstrādātājiem vajadzēs iesniegt jaunu projektu, iegūt jaunu atļauju Ja savukārt apelācijas instance dos projektu izstrādātājiem eh, šīs tiesības aizstāv būs viņa pusē, tad tādā gadījumā šai atļauja tik un tā vajadzēs tikt pārskatītai, eh, lai ņemtu vērā visu veidu īstenotās rekomendācijas, to starp arī šī projekta apmēra samazinājumu. Lūk, priekšādātāji, tāda informācija, tāda ir pašreizējā situācija. Paldies! Merci, Paldies jums! Pēters Jārs, paldies priekšsēdētāji! Es domāju, ka komisija ļoti iespaidīgi paskaidroja, kā procedūra vēl pašreiz ir procesā. No vienas puses ir tiesas spriedums, kas vēl nav stājies spēkā. No otras puses, eh, Francijas iestādes ir rīkojušās. Es teiktu, ka kaut kādā eh, šo lūgumrakstu vajadzētu atstāt atvērtu, lai turpinātu novērot šo procesu. Es vienkārši lūgtu komisiju mums sniegt informāciju kad uz vietas būs noticis kaut kas jauns, piemēram, kad būs spriedums, apstiprinās vai nav apstiprinājums, tad varētu vairāk runāt par šo lūgumu rakstu. Kopumā es to uzskatu par apliecinājumu, kā tiesiskās valsts sistēma un lūgumu rakstu iesniegšanas sistēma jau ir informētas, ir jau uzlabošanās, tā kā to vēlas lūgumu rakstu iesniedzēs, vienalga, kāds būs galīgais rezultāts. Vienkārši tas ir tāds pozitīvs fakts. Es gribētu lūgt eh, turēt atvērt šo lūgumrakstu. Es gribēju tikai pateikt, ka neesmu īsti apmierināta par to, ka šis dokuments nav pieejams arī citās valodās, ka tas ir tikai franču valodā. Tādēļ man eh, nāks atturēties no piedalīšanās diskusijām, uzskatu, ka tas ir netaisnīgi. Okay, thank you. Nobody else? Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad mēs atstāsim lūgumu rakstu atvērtu un varam beigt diskusijas par to. Un pāriet pie nākamā punkta. Tātad tā ir balsošana par Kalašēra ziņojumu. Vertmans kundze. Paldies, priekšsēdētāji. 5 minūtes mums ir. Biroja sāksies sešos, jūs varat runāt. Tātad balsošana sāksies sešos. Balsošana būs sešos. Aukens kundze saka, jūs nevarat liekt mums uh, debatēt par šo punktu. Priekšsēdētāja Aukens kundze, es teicu, ka balsošana būs sešos. Uh, lai ļautu deputātiem ierasties uz balsošanu. Tagad došu vārdu Vertmans kundzei. Paldies, priekšstādā. Priekšstādā man ir jautājums. Priekšstādātājs Šūts 12.15 jums uzrakstīja ēpastu. Es gribēju īsti pajautāt, vai mēs neraugoties to balsosim, vai jūs vienojaties ar to, ko teica kolēģi Ždano Kones, uh, pagājušo reizi, ka mūsu nodoms ir atlikt šo balsošanu. Uh, Vai jūs saņēmāt ēpastu no prezidenta Šulca? Jā, es sapratu, bet es uh, gaidīju, kad jūs pabeigsiet savu sakāmo. Tas bija mans pirmais jautājums. Tas ir, vai nevajadzētu atlikt balsojumu, jo Tatjana un es, mēs iesniedzām grozījumus ar rekomendācijām. Tad, kad mēs vēl nezinājām, ka aprakstošā daļa tiks būtiski mainīta, tas man bija šeit jāpiemina. Papildus tam Eh, atzinums, ko sagatavojām es un Tatjāna, būtu vismaz jāpievieno kā pielikums šim darba dokumentām, un es gribēju komiteju aicināt to akceptēt. Paldies! Thank you to you. Paldies, Štanoks Kons, lūdzu. Yes. Uh, I have already explained Jā, es jau paskaidroju iemeslus, kādēļ es nepiedalījos debatēs pagājušajā sanāksmē, jo dokuments, kas tika iesniegts debatēm un balsošanai šodien, pēc manām domām, ir izstrādāts pārkāpjot noteikumus. un konkrēti pretēji afko, uh, tātad pretēji reglamenta punktam 2005. Mm. Tādēļ es nevaru piedalīties šīs dienas darbā jo par spīti faktam, ka mēs iesniedzām grozījumus. Jo, kā jau Vērtmans kundze teica, Mēs nezinājām, ka aprakstošā daļa tiks būtiski mainīta, ne konsultējot, bez konsultācijām ar mums un bez iespējām to mainīt. Lai arī mēs esam vairākumā trīs locekļu delegācijā, mēs iesniedzām savu pretējo viedokli. Parasti tas ir mazākuma viedoklis, kas tiek noraidīts, bet tagad iznāk tā, ka noraidīts tiek vairākuma viedoklis. Tādēļ es nepiedalīšos balsojumā šodien. Paldies, Aukens kundze, lūdzu. I must say, I'm really, I'm really shocked of the whole procedure here. Esmu šokāta par procedūru, jo Noteikumi ir skaidri, un mēs redzām, kas notiek jau vairāk kārtīgi. Tas ir, ka noteikumi netiek ievēroti, un mēs nevaram tos eh, izmantot, lai aizstāvētu sevi pret vairākuma patvaļu. Tieši tas arī notiek. Aprakstošā daļa eh, neatbilst 202.5 punktam, Un nu, tādēļ es domāju, ka šāda pieeja diskreditē mūsu komiteju, un man par to ir ļoti žēl. Un Ja vien Tatjana Ždanoks un Angeliks Vetmans uh, lēmums netiek pievienots, tad, uh, bet Ja nē, nu tad es domāju, vienkārši mēs varam vispār beigt strādāt. Paldies, paldies visiem par paustajām pozīcijām. Dokumenti, ko iesniedzāt, ir pievienoti šīs dienas sēdes protokolam un dokumentiem, un es pateicos Ždanokas kundzei un Vērtmens kundzei par to, ka uzrakstījāt Šulca kungām, un Šulca kungām gribu pateikties par man atsūtīto vēstuli. Šajā vēstulē viņš atbalsta manu lēmumu. Ždanokas kundze, vēstule ir publiska, tādēļ es to nolasīšu. Un tajā ir teikts. Es esmu pārliecināts, ka jūs kā pētī komitejas priekšsēdētāji darīsiet visu, lai panāktu vienprātību šajā jautājumā atbilstoši reglamentām. Tas ir viss, ko es varu darīt. Un es reglamentu interpretēju tā, lasot juridiskā dienesta slēdzienu un apko komitejas slēdzienu. Tas ir, ka tādēļ es uzskatu, ka es rīkojos tā, kā man lūdza Šulca kungs. Tātad mēs tagad balsosim, un mēs nevaram turpināt diskusijas. Es sāku balsošanas procedūru, un, kā Šulca kungs man lūdz vēstulē, es informēšu viņu, par uh, balsu. atbildību pār lēmumu, tik pretrunīgā situācijā, un es uzņemos savu atbildību par šo rīcību. Tātad sākam balsot. One moment, Mrs. Mrs. Oken. Aikons kundzē mikrofons nav ieslēgts. Ok. Last one. Bueno, realmente quiero expresar mi solidaridad con. Priekšsēdētāji. Es runāju ar Štanukas kundzi vakar, un es varu apstiprināt, ka ziņojumā tiks pausts mazākuma viedoklis, un to skaidri pateica arī Ždanakas konce, ka ziņojums būs neobjektīvs pārstāvot mazākuma viedokli. Tādēļ es nebalsošu, jo es uzskatu, ka tas ir pretrunā ar šī parlamenta reglamentu. Thank you. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tātad sākam balsot. Otrais grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturs? Es domāju, ka mums ir jāpārbauda elektroniski. Open, close. Sākam balsot. there are only 11 votes for the EPP, not 12. Only 11 votes. No, no. I have 11. Okay, but we have. Uh, okay, cl close and we repeat uh, the, the vote, please. Atkārtosim, pēc brīža atkārtosim vēl. Pagaidiet, lūdzu. One moment, please. To, mr iturgaiz one moment from one moment we repeat the vote but... mēs atkārtosim balsošanu bet man jūs ir jāinformē un jāra kungs jo īpaši ka jums ir tikai 11 balsis patreiz balso 13 tā kā jāra kungs tā tautas partijas var balsot tikai 11 yes Yes, yes, to Mr. Yeah. So, so two please, two please. Uh, no problem. I'm checking, uh, Mrs. Wertmann. So only 11 for the. Tātad tautas pārtījā var balsot tikai 11, Jāra kungs, lūdzu, ņemiet vērā to. Hold on, I want to speak. Hold on for one very, it's very important because it's, they say that we are 11, but we are 20. Okay. Point of order. Point of order. Iebildums par procedūru. Diemžēl runātājiem ir izslēgts mikrofons. Señor, me, point of order. Yes. Gracias. Como, como punto, es un punto. Tātad par procedūru. Tautas partijai ir 12 deputāti priekšsēdētājs kundze šajā komitejā. Gadrīz 5 gadus jau tas tā ir. Tātad 12 ir balsojuši vienmēr, tādēļ nesakiet man, ka tagad var balsot tikai 11. Tautas partijai šajā komitejā ir 12 deputāti gandrīz piecu gadu garumā. Lūdzu, pārbaudiet to, un ja sekretariāts saka tikai 11, tad jāsaka, ka situācija ir ļoti nopietna, un viņiem ir jāpaskaidro, kādēļ ir palikuši tikai 11 no 12. Paldies! Mrs. Fernandez on the point of order. Yes. Fernandez kungs. Man šķiet, ka es aizmirsu savu balsošanas kartiņu Strasbūrā. Man nav balsošanas kartiņa, tādēļ balsošu manuāli. Paldies! Tātad, Alkens kundze. Visi deputāti, kuri balsos, reģistrējās sanāksmes sākumā, vai tad var balsot tie, kas nav šīs komitejas locekļi? Priekšsēdētāji, Augenskundze, jums nav taisnība. Cilvēkiem ir jābūt klāt balsošanas laikā. Lūdzu, kolēģi, turpinām balsot. Tāpēc Tautas partijā ir 12 balsis, es sevi laboju. Un tātad 12 balso. Es atkal sāku balsošanu par otro grozījumu. Sākam elektroniski balsot. Close the vote. Beidzam balsot. So 13 in favor. 13 pār 10 pret nav atturējušos. Tātad 10 plus 1 pret un neviens neaturas. Tātad grozījums pieņemts. Trešais grozījums. Kurš pār? Pret. grozījums tiek noraidīts. Ceturtais grozījums divās daļās. Pirmā daļa. I declared it. No, this is not the last. Nē, tas nav pēdējais. Es pasludinu to par akceptējumu, ja jūs piekrītat balsot par to divās daļās. Pirmā daļa, kurš pār? Yes, ok. Ok. Ok. Just pour savoir. Es tikai gribēju zināt attiecībā uz šo grozījumu. Tas tika sadalīts divās daļās, un, lai zinātu, par ko tieši ir runa, var jums pateikt, mēs kā tautas partija ierosinām balsot par to daļu, kurā netiek, lūk, eh, atbalstīts, kur vienā daļā tiek atbalstīts šī viens otrā nē. Of... Tātad tas, šis grozījums paliek balsošanas sarakstā. Pirmā daļa ceturtajam grozījam. Bez vārda ferol. Tā ir pir... Tātad bez Ferolu. Kurš ir pār tekstu bez vārda Ferolu? So. The, the third part, yes, who is against? Kurš pret? Atturs. Tātad pirmā daļa apstiprināta. Un otrā daļa, tātad par otro daļu mēs nebalsojam, ja pirmā daļa ir pieņemta. Tātad otrā daļa atkrīt, ja pirmā tika pieņemta. Tālāk sastais grozījums, kurš par, kurš pret,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 Have... Uh, Tātad 12 pār un 12 pret, bet es nobalsoju nepareizi. Man ir jā, jākoriģē mans balsojums. So, one moment. Il 12, 12 in favor. 12 pār. Jo mums vēl ir jāpievieno klāt Fernandes kungā balss un 13 pret. Grozījums noraidīts. Tālāk septītais grozījums ar mutisko grozījumu. Vai kāds ir pret to? Kurš ir par septīto grozījumu? Kurš pret? Jāpārbauda. Es ierosinu balsot elektroniski. Balsosim par visiem punktiem elektroniski, jo jūsu ir tik daudz. Sākam balsot par septīto grozījumu. Beidzam balsot. 11 par 13 pret neviens neaturas. 11 plus 1 tātad. Plus 1 equal 12. 12 in favor. Tātad 12 pār, 13 pret neviens neaturas, grozījums noraidīts. Tālāk devītais grozījums. Tad astotais grozījums tiek atsaukts, ja mutiskais grozījums tiek pieņemts. Tā kā mutiskais grozījums Tātad par astoto grozījumu sākam balsot. Close the vote. Beidzam balsot. So, ok. Close the vote. Beidzam balsot. 11 plus 1 pār, 13 pret. Krāzējum, grozījums norādīts. Tālāk devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 6 pār. Fernandes kungs, jūs par? Tā tad 6 plus 1 pār 13 pret 5, 5 atturs noraidīts. Amendments. Tālāk 11. grozījums. Sākam balsot par 11. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts ar 24 balsēm pār. Tālāk 12. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 23 balsīm pār. 24 pār. Tālāk 13. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieci pār 20 pret, neviens neatturas, plus viena balss par, tātad sešas balsis par. Grozījums norēdīts. Tālāk 13. 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Seši pār 13 atturas, seši atturas. Norēdīts. 15. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Trīspadsmit pār trīspadsmit pret. Neviens neaturas. Grozījums norādīts. Noraidīts, saka priekšsēdētāji. 13 pret 13, tātad noraidīts. 16. grozējums, sākam balsot. Beidzam balsot. Fernandes kungs, jūs balsojat par? Tātad atkal 13 pret 13, 13 pār, 13 pret. Grozījums norādīts. 17. grozējums. Sākam balsot.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 Simplemente, señora presidenta, le pediría las. Priekšsēdētāji, es gribētu sekretariātām lūgt atvieglot balsošanu. Lūdzu. Es runāju un es gribu lūgt sekretariātu atvieglot balsošanu. Priekšsēdētāja. Tālāk pārējām pie 18. grozījuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. 6 pār 11 pret, 8 atturas, norādīts. 19. sākam balsot. Beidzam balsot. 13 pār 13 pret norēdīts. Divdesmitais grozējums. Beidzam balsot. 5 plus 1 pār, 12 atturas, 8 atturas, 12 pret atvainojas. Noraidīts. 21. divas daļas. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. 13 par, 13 pret. Noraidīts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. 6 pār 13 pret 7 atturas norādīts. 22. Sākam balsot. Beidzam balsot. Seši par, 20 pret, norādīts. 23. Sākam balsot. Beidzam balsot. Četri pār 20 pret, divi atturs, noraidīts. 24. Sākam balsot. Beidzam balsot. 12 pār 7 pret 7 atturās. pieņemts. 25. sākam balsot. Beidzam balsot. Seši pār 12 pret 9 aktorus norēdīts. 26. sākam balsot. Beidzam balsot. 27 pār. Vienbalsīgs balsojums. Pieņemts. 27. sākam balsot. Beidzam balsot. 24. Viens saturs pieņemts. 28. sākam balsot. Beidzam balsot. 6 pār 12 pret 9 atturs norādīts. Jūtas devītais sākam balsot. Beidzam balsot. 20 pār 4 pret 2 atturs pieņemts. Trīsdesmitais grozījums divās daļās. Pirmā daļa - balsojam. Beidzam balsot. 27 pār, neviens neaturas, neviens nav pret, pieņemts otrā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. 13 par, 13 pret. Noraidīts. Trīsdesmit pirmais. Sākam balsot. Beidzam balsot. 6 par 11 pret 9 atturs noraidīts. 32. Sākam balsot. Beidzam balsot. 21 pār 6 atturas pieņemts. Trīsdesmit trešais atkrīt, jo 32. pieņēmts, 34. sākam valsot, Beidzam balsot. 6 par 20 atturs norēdi, e, pret norēdīts. Tad 6 par 20 pret norēdīts. Trīsdesmit piektais grozījums divās daļās. Kolēģi, mirklīt pagaidiet, es pakonsultēšos. Yeah, there's only six, I guess. Yes, it's okay. we are all serious, I hope. But Secretariat is very serious, so wants to check. Sekretariāts ļoti nopietni izturs pret visu šo pasākumu vēlas, protams, visu pārbaudīt, ko, ko es arī zinu atbalstu. Tātad 35. pirmā daļa. Sākam balsot. Close the vote. Beidzam balsot. 25, 26 par 1 pret pieņemts. Otrā daļa par. Sākam balsot. Klausa vots. Beidzam balsot. Atkrīt. Tātad noraidīts 13 pret 13 par. Nešķiet. 36. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsdesmit septītais. Sākam balsot. Klausa. Beidzam balsot. Pieņemts. Vienprātīgi. 38. Sākam balsot. Close the votes. Beidzam balsot. Divdesmit seši par viens atsur, atturējās pieņemts. Trīsdesmit devītais. Sākam balsot. Close the vote. Beidzam balsot. 14 par 13 pret pieņemts. Četrdesmitais. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. So, Seven against 20, it falls. Against. False, rejected. Uh, 40. 41. Sākam balsot. Close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Četrdesmit otrais. Sākam balsot. Close. Beidzam balsot 6 par 12 pret 9 atturējās noraidīts. 44. Sākam balsot. Close the vote. Beidzam balsot. 6 par 12 pret 9 atturējās noraidīts. 43. Sākam balsot. Klausa būs. Beidzam balsot. Četrpadsmit pār, trīspadsmit pret. Pieņemts. Četrdesmit piektais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14 par 11 pret 1 atturējās. Pieņemts. 48. Sākam balsot. Close the vote. Beidzam balsot. 6 par 12 pret 8 atturējās noraidīts. 47. Sākam balsot. Beidzam balsot. 5 par 12 pret 9 atturējās no noraidīts. 48. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13 against 8 abstentions rejected. 49. 49. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piecdesmitais grozījums divās daļās. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. 20, 25 par, viens atturējās, pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17, 18 par, 8 pret, 1 atturējās, pieņemts. 51. Sākam balsot. Beidzam balsot. 13 par 6 pret 8 atturējās no nu, pieņemts. 52. Sākam balsot. Beidzam balsot. Seši pār 20 pret 1 atturējās noraidīts. 53. Sākam balsot. Beidzam balsot. 6 pār 20 pret 1 atturējās noraidīts. 54. Sākam balsot. Beidzam balsot. 21 par 6 pret no pieņems. 55. Sākam balsot. Beidzam balsot. 21. 6 par 20 pret noraidīts. Piecdesmit sastais. Sākam balsot. Beidzam balsot. 20 par 6 pret pieņemts. 57. Sākam balsot. Beidzam balsot. 6 par 12 pret 9 atturējās noraidīts. 58. sākam balsot. Beidzam balsot. 13 par, 12 pret, 1 atturējās, pieņemts. 60. Sākam balsot. Beidzam balsot. 6 pār 21 pret noraidīts. 61. Sākam balsot. Beidzam balsot. 6 pār 13 pret 8 atturējās noraidīts. 62. Sākam balsot. Beidzam balsot. 6 par 21 pret noraidīts. 63. Atkrīt. Nē, 63. Tad, tad sākam balsot, beidzam balsot. Divdesmit divi par, četri atturējās, pieņemts. Sešdesmit ceturtais un 65. ir identiski. Identical means that 64 is identical to 60. 64. un 65. ir identiski. Vai ne tā? So we can vote. Tātad par abiem diviem kopā balsosim. 64, 65. Sākam balsot par abiem. Beidzam balsot. Divpadsmit par. Fernandes kungs, kā jūs balsojat? Jūs par? Trīspadsmit par, trīspadsmit pret noraidīts. Tātad 14 par un 13 pret. Pieņemts. No, no, not since some time there's been... No, 27 with... Uh... 27 ar Fernandešu kungu, kuram nav kārtiņas. Did the check... Mēs pārbaudījām par 27 cilvēkiem. Tautas partijas sociālisti visi tur ir iekšā, visi skaitļi atbilst. 68. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divdesmit seši par, divdesmit septiņi par. Pieņemts. 67. sākam balsot. Beidzam balsot. 20 par 6 pret pieņemts. 68. Sākam balsot. Beidzam balsot. 21 par 6 pret pieņemts. 69. Sākam balsot. Beidzam balsot. 2 par 17 pret norādīts. 70. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17 par 1 pret 8 atturējās pieņemts. Septiņdesmit pirmais. Sākam bal balsot. Beidzam balsot. 14 par, 13 pret. Pieņemts. 72. Sākam balsot. Beidzam balsot. 14 par 13 pret pieņemts. 73. Sākam balsot. Beidzam balsot. 15 par 11 pret pieņemts. 74. Sākam balsot. Beidzam balsot. 6 in favor, 21 against, reject. Noraidīts. 78. Sākam balsot. Beidzam balsot. 14 par, 13 pret. Pieņemts. 77. sākam balsot. Beidzam balsot. 26 par pieņemts. 78. sākam balsot. Beidzam balsot. 26 pār 21 pret noraidīts 79. sākam balsot. Beidzam balsot. 26 par pieņemts 80. sākam balsot. Beidzam balsot. 25 in favor, one abstention approved. 81 open the 81. sākam balsot. Beidzam balsot. 26 par. Pieņems 82. sākam balsot. Beidzam balsot. 6 par, 13 pret, 8 atturējās, noraidīts. 83. sākam balsot. Beidzam balsot. 14 pār, 13 pret pieņemts. 84. Sākam balsot. Beidzam balsot. 13 in favor. Tātad 13 pār, 12 pret 1 atturējās pieņemts. Tālāk gala balsojums par dokumentu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. 20 pār 6 pret. Darba dokuments apstiprināts. Paldies visiem. And with this vote, the meeting... Līdz ar to ar šo balsojumu sanāksme ir beigusies. Paldies.